So, ladies and... Dāmas un kungi, man ir tā privilēģija atklāt mūsu pēcpusdienas darba sesiju. Un vispirms es gribēju jūs informēt par koordinātoru sanāksmes rezultātiem. Pirmkārt, pieprasījumi darba kārtībai. Koordinātori pieņēma zināšanai komitejas eh, sanāksmes 10. un 11. jūlijā aktualizēto darba kārtību un arī vienojās par steidzamības procedūru petīcijai 578 2017 otrkārt eh, par eh, atzinumiem. Uh, Sociāla demokrātu grupa atteicās no ziņojuma par eh, stratēģiju un eh, FDD eh, tagad gatavos to. Bija arī trīs pieprasījumi no grupām B punktos, proti saraksts ar B punktiem tiks uh, iekļauts uh, rezultātu rakstiskajā dokumentā. Koordinātori apsprieda arī faktu izpētes misijas un uzklausīšanas, it īpaši vizītes uz uh, Toronto saistībā ar aktualizēto programmu, tālāk arī faktu izpētes misiju uz Lārnaku septembrī Pēc tam tika apspriesta vizīte uz Spāniju, kas notika 3. maijā. Par to bija ļoti interesanta diskusija par šīs vizītes detaļām, tomēr secinājumi ir skaidri. Un ir arī skaidrs lēmums par uzklausīšanām, par bezvalstniecību. kas notiks 29. jūnijā. koordinātori arī vienojās par pēcticību petīcijai 747 slīdzītra 2016. Tika apspriests arī rīcības plāns uh, gendera politikas iekļaušanai citās politikās, arī mutiskie jautājumi un rezolūcija par pagaidu strādnieku pamatiesību aizsardzību. Un tika apstiprināts arī priekšsādātājs ziņojums par komitejas eh, priekšsādātāju konferences um, sanāksmi jūnijā. Un tagad uh, sāksim klausīt jaunās petīcijas, un es te sveicu lūguma raksta 164, slipsīt ar 2017 lūguma raksta autoru N. Kloida no Lielbritānijas. Un tagad es vēlētos dot vārdu lūguma rakstam. Autorei lūdzu. Please use micro. Thank you very much. Liels paldies, priekšsādātāji, par to, ka ļāvāt man šeit ierasties, mani uzaicinājāt. Un, ja drīkst, es uh, pastāstīšu jums savu personīgo stāstu. Pirmo lūgumu rakstu es uh, Eiropas parlamentam iesniedzu. Uh, 1975. Eh, gadā Kārdifas un Dienvidvēlsas eh, pilsoņu grupa sagatavoja lūgumu rakstu par uh, vienlīdzīgām tiesībām sievietēm un vīriešiem Eiropas uh, kopienā. Un mēs to darījām ar lielu entuziasmu, jo mēs bijām pirmie no apvienotās karalistes, uh, kas to darīja. Uh, Daudzas sievietes, eh, manas draudzenes, ir gatavojušas, vēlējās eh, sūtīt eh, lūgumu rakstu parlamentam, un, un tāpēc mēs to arī izdarījām. 1979. gadā es kļuvu par Eiropas parlamenta deputāti, strādāju šī parlamenta sociālo lietu un nodarbinātības komitejā. Uh, un daži no tiesību aktiem, kurus mēs aicinājām pieņemt jau kopš 1975. gada vēlāk, tika apstiprināti kā Eiropas Savienības politika. Tā kā man ir zināma pieredze strādājot ar Eiropas eh, kopienām, lai panāktu lietas, kuras mēs vēlējāmies un es šeit pavadīju piecus gadus. Mani ievēlēja kā pret ES noskaņotu personu, jo tolaik mana partija bija sašķelta, viena daļa atbalsta Eiropas Savienību, Savienību otra bija pret to, un es pārstāvēju tos, kas bija pret, bet pēc diviem gadiem es pārdomāju un gribēju visiem teikt, ka ir labi mainīt savu pārliecību, ja jūs eh, sastopaties ar faktiem, kas liek jums to darīt. Applies, know, Un tas attiecas eh, itin uz visu. Un tas man sagādāja lielas nepatikšanas ar kolēģiem, jo toreiz laiboristu grupa dalījās divās daļās. Viena bija par, otra pret, un es uh, atceros, uh, ka es uh, rakstīju skaidrojumu, kāpēc esmu pārdomājis. Un viens no maniem darba partijas kolēģiem uh, rādīja šeit uh, Briselē uz mani ar pirkstu un teica, tu esi vainīga pie tā, ka darba partija ir zaudējusi vēlēšanās. Es uh, smējos un teicu, cik uh, cilvēki tad uh, Glāzgovā tā domā. Nu, kolēģi nākamos divus gadus eh, ar mani nerunāja, kaut arī toreiz neko neteica. Sajūtas bija sāsinātas un bija ārkārtīgi diametrāli pretēji viedokļi. Un tad, kad eh, mēs eh, pieteicāmies dalībai Eiropas kopienā, mēs toreiz runājām par cukura kalniem un vīna agrabiem pārpildītiem, runājām par uh, ražošanas subsidēšanu vai dempingu pasaules tirgu, un pagāja gadi pirms mēs sākām strādāt pie sociālās sadaļas, kas uh, garantēja darba ņēmēju tiesības un vienlīdzību. Nebija arī vides politikas, tomēr pēc vairākiem gadiem strādājot ar kolēģiem no. Um, visām pārējām valstīm, it īpaši ar sociālistu grupas pārstāvjiem Eiropas parlamentā, mēs panācām to, ka tiek izstrādāta politika, kuru mēs visi vēlējāmies redzēt īstenot. Un es tiešām redzu lielu vērtību sadarbībā ar cilvēkiem no citām valstīm, strādājot pie labākas nākotnes, nodarbinātības, drošības un darba ņemētiesībām. Un es domāju, ka tas uh, tagad ir mainījies. Ja mēs, es šajā parlamentā darbojos no 1979. līdz 84. gadam ar lielu interesi, sekoju līdzi, kā viss ir attīstījies. Parlamentam tagad ir lielākas eh, pilnveres, un tas, protams, eh, tracina dalībvalstu parlamentus, bet toreiz Eiropas parlamentam nebija nekāda pilnvera, un tagad tam ir eh, ļoti lielas pilnveres. Uh, Es pavisam nesen mūsu pašu premjerministrē Terezai Mejai pārstāvju palātā atgādināju, ka Eiropas attiecī, attiecības ar Eiropu ir jāuztver ļoti nopietni, jo Eiropas parlamentam ir ievērojams pilnvaras. Un es viņai atgādināju šīs pilnvaras it īpaši pilnvaras galīgajās sarunās un veto tiesības. Mēs visi no apvienoto nāciju konteksta zinām, cik spēcīgas var būt veto tiesības, cik ietekmīgas, un mm, varbūt uh, es ceru, ka nevajadzēs nonākt līdz šim punktam, bet uh, jums tādas pilnvaras ir, un es Terezai Mejai to atgādināju. Es teicu, ka Eiropas parlaments ir ļoti ietekmīgs. Uh, apstiprinot uh, galīgo vienošanos, kaut arī tam varbūt nav konkrētas lomas sārunu risināšanas uh, procesā, tomēr tas uh, tiek regulāri informēts un uh, padome ir jāsaņem parlamenta piekrišana vienkārša balsu vairākuma veidā pirms padome var parakstīt izstāšanās uh, līgumu. Un tieši tāpēc uh, Eiropas parlamentam ir tiesības uh, iebilst pret uh, galīgo nolīgumu. Tā ir uh, politiska svīra, ar kuru ietekmēt uh, šī līguma saturu un gal galā uh, ir iespējams izmantot arī veto tiesības. Labi, es uh, minēšu trīs konkrētas bāžas, kas saistās ar Lisabonas līguma normām. Pirmkārt, desmitā panta pirmais un trešais punkts, kas nosaka, ka ikvienam kopienas pilsonim ir tiesības piedalīties savienības uh, demokrātiskajā dzīvē. Un es uh, gribētu sacīt. ka jūs, protams, vērtēsiet pēc būtības uh, Eiropas Savienības pilsoņi, kas strādā apvienotajā karalistē, un apvienotās karalistes pilsoņi, kas strādā Eiropas eh, Savienībā tiesības, ļaujot apvienotās eh, karalistes eh, pilsoņiem balsot par jebkādu Brexit vienošanos, kad sarunas būs pabeigtas, un aicināsiet parlamentus apspriest būtiskākās problēmas, lai izdarītu ietekmi uz uh, Eiropadomi un Eiropas komisiju, lai viņš šīs problēmas uh, skatītu kā galvenās prioritātes sarunu procesā. Un uh, savā lūgumrakstā es ierosināju arī to, ka Eiropas uh, parlaments aicina apvienotās karalistes premjerministri uzrunāt uh, Eiropas parlamentu šajos jautājumos un atbildēt uz jautājumiem par uh, pilsoņu bažām Es uh, Britu parlamentā un Terēzai Mējai jautāju, vai viņa būtu gatava uzstāties šī parlamenta plenāra sesijā, atbildēt uz jautājumiem, un viņas atbilde man bija tāda, ka viņa vēl nav saņēmusi ielūgumu, tomēr viņa to ļoti rūpīgi apsvērtu. Manuprāt, tas ir labs sākums, un Es eh, ceru, ka te sekos tālāka rīcība, jo es eh, klausos jūsu diskusijas un, manuprāt, eh, jūs runājat par problēmām to cilvēku skatījumā, kas uzskata, ka Lielbritānijai būtu jāiztais no Eiropas Savienības. Katrā gadījumā mā, vēlētāji manā vēlēšana apgabalā uh, balsoja par izstāšanos no Eiropas Savienības. Un eh, tomēr tas neietekmēja manus vēlēšanu rezultātus. Protams, es atbalstu eh, palikšanu Eiropas Savienībā, tomēr tas neietekmēja manus vēlētājus. Gluži otrādi, aptuveni 61%, eh, tātad vairākums no kopējā nodotā balsu skaita atbalstīja mani. Es savācu vairākumu, man nebija arī nekādu problēmu ar vēlētājiem. Uh, varbūt eh, divas trešdaļas bija balsojuši atšķirīgi, un cilvēki man sacīja, ka viņiem ir bāžas tie cilvēki, kas strādā vienā no lielākajiem vēlses uzņēmumiem, teica, ka ir nobažījušies par rūpniecības nākotnē, ja mēs izstājamies no ES un tad uh, pārstāvi no Panasonic, kas arī ir liels uh, uzņēmums, arī sacīja, ka ir nobežījušies. Tā ir viena no aizkustinošākajām lietām, ko es esmu dzirdējusi. Es uh, no ziedu pārtevēja tirgu pirku ziedus, sāku runāt ar viņu par šīm lietām. Viņš ir itālis, kas uh, dzīvo Velsā jau 15 gadus un teica, ka ir noskomis. Es jautāju, par ko? Viņš saka, tāpēc, ka cilvēki tagad man saka, ka mm, jūs droši vien dosieties mājās, atstāsiet šo valsti. Bet es esmu šeit dzīvojis uh, 15 gadus, tās ir manas mājas. Uh, bet eh, tā kā viņš nav no apvienotās karalistes, daudzi sagaida, ka viņš dosies mājās. Daudzi cilvēki ir noraizējušies. Mēs redzam, ka apvienotajā karalistē jau tagad uh, ir uh, grūtības uh, pieņemt darbā medmāsas, jo cilvēki bažīs, ka viņi tiks uh, sūtīti mājās. Uh, Un ja jūs eh, dzirdat šādas stāstus, tad eh, priekšsādātāji, es domāju, viss ir skaidrs. Un noslēgumā es gribēju tikai sacīt, ka joprojām ticu, ka 2017. gadā mums labāk ir kopā. Un eh, tie, kuri priecāsies, ja mēs aizim no Eiropas Savienības, tajā skaistā arī daži uh, šaubīgi tipāži, kuri Eiropas uh, Savienībā un parlamentā ir labi pazīstami, arī pāris klimata pārmaiņu noliedzēji, tad tomēr mēs turpināsim strādāt pie labākas nākotnes visneaizsargātākajiem cilvēkiem mūsu savienībā par kopēju labklājību, un ja mēs vēlamies ekonomiku un sabiedrību, kas um, nāk par labu visiem, un arī es uzskatu, ka visiem būtu labāk, ja mēs paliktu Eiropas Savienībā. Paldies! Much, will... Lielas paldies! Ja atļausiet, es turpināšu savā dzimtajā valodā. Köszönöm szépen ezt. Liels paldies par šiem ievadvārdiem. Es kā komitejas priekšsādātājs nedrīkst paust savu personīgo viedokli. Tomēr uz uh, pusminūti es gribētu izdarīt izņēmumu no šī likuma. Un gribēju sacīt, uh, ja ir kāda nācija vai kāda valsts, kas var grozīt šo lēmumu, tad tā ir apvienotā karaliste, jūs vienīgie varat eh, anulēt šo lēmumu, un mēs novēlam, lai jūsu vēlēšanu apgabalā jā un nē balsotāju proporcija mainītos. Jūs balsojāt par palikšanu un varbūt arī jūsu vēlēšanu apgabalā vēlētāju noskaņojums mainīsies. Es ļoti priecātos, jā. Ja Lielbritānija paliktu Eiropas Savienībā, bet par to var izlemt tikai brīti. 2018. vai 2019. gadā jums varbūt vēl būs iespēja to mainīt. Jums pie tā ir jāstrādā. Mēs eh, varam jūs eh, šajā jautājumā atbalstīt, bet lēmumu var pieņemt tikai paši brīti. Un kas attiecās uz lūgumu rakstu, es tagad vēršos pie kolēģiem un, protams, arī pie jums. Eiropas parlamenta lūguma raksta komiteja ir domāta tam, lai uzklausītu Savienības pilsoņus, lai piedāvātu viņiem iespēju izteikties. Un mēs redzam pilsoņu noskaņojumu, tieši par to mēs šodien arī runājam, par to, ka ir daudz uh, bāžu un baiļu saistībā ar Lielbritānijas uh, lēmumu izstāties no Eiropas Savienības. Es domāju, ka par uh, nevienu no šodienas lūguma rakstiem mēs nevaram pieņemt galīgo lēmumu, jo sārunas par izstāšanos joprojām notiek, un tāpēc es aicinātu paturēt šo lūguma rakstu atvērtu. Mēs ieklausāmies eh, Britu pilsoņu bažās un rūpīgi sekosim šim procesam līdz pat 2019. gadam. Ko tad mēs varam darīt? Mēs um, palīdzam. Um, Eh, šo procesu uzraudzīt. Līdz 2019. gadam mēs būsim pieejami arī pēc tam, un jūs pieminējāt ielūgumu Terezai Mējai. Es to piefiksēju un eh, rīkošos, bet tagad došu vārdu Eiropas parlamenta deputātiem, ja jūs vēlaties lūdzu. Lielas paldies! Es gribēju tikai šajā brīdī pateikties. Uh, pārējiem parlamenta deputātiem, kas ir atbalstījuši šo lūgumu rakstu Eiropas parlamentā. Tas eh, sūta diezgan skaidru signālu Eiropas parlamentam, ka apvienotās karalistas deputāti Vestminsterē redz eh, Eiropas parlamenta lūgumrakstu komiteju kā veidu, kā vietu, kur var paustu bāžas. Un mēs arī centāmies taču veidot saiknes ar nacionālajiem parlamentiem. Uh, Uh, nacionālajām institūcijām. Un tieši par šo jautājumu dialogs starp Vestminsteri uh, un parlamenta deputātiem un uh, Eiropas parlamenta deputātiem ir izšķirīgi svarīgs. Un tāpēc ir ļoti svarīgi, ka šis logumraksts tika iesniegts un ka Āna ir ieradusies. Un runājot par viņas vēsturisko mantojumu, ka viņa iesniedza pirmo vienotās karalistes lūgumrakstu un tagad uh, cenšoties aizsargāt uh, Britu pilsoņu tiesības un to vienlīdzību ar citiem pilsoņiem, eh, tas tiešām ir būtisks eh, mantojums un tur svarīgi ir uzsvērt. Man tas eh, tiešām nomāca un tiem kolēģiem no citām valstīm, kas varbūt nesako cieši Britu ziņām, diemžēl neviens no. Uh, Uh, valdošās partijas šodien nav izlēmis ieradie, ierasties uh, uh, uz šo komiteju sanāksot no konservatīviem neviens te nav, bet Nacionālā parlamentā bija karalienes runa, kas um, runāja par valdības darbu kārtību, un tur nav nevienā brīdī pieminētas pilsoņu tiesības. Tā būtu bijusi iespēja, jo Vestminsterā uh, tika plaši debatēts par uh, pilsoņu tiesībām, ne tikai pārstāvju palātā, bet arī lordu parātā, kas gandrīz šo procesu aizkavēja, jo bija būtiskas iebildes lordu parātā no eh, leiboristu un liberāļu puses. Uh, un atkarīgo lordu pusi cenšoties aizsargāt Eiropas Savienības pilsoņu tiesības apvienotajā karalistē. Un neskatoties uz šīm debatēm Vestminsterā, uh, nekas nav uz galda kā likumdošanas priekšlikumu, un tas, manuprāt, raida tādu briesmīgu signālu šajās sarunās. Tas raida ļoti negatīvu signālu tiem cilvēkiem, kuru dzīve tagad, kā teikt, karājas gaisā, veselu gadu nebūs skaidrības viņiem. Uh, Un, kā jau es šorīt teicu, to Lielbritānijas valdība būtu varējusi izdarīt vienpusēji, lai a, apliecinātu a, cilvēkiem, ka viņu dzīve ir drošībā. Tāpēc gribētu tikai a, atbalstīt Annu šeit, a, un a, paldies, ka citi deputāti atbalstīja šo lūgumu rakstu. A, Bet tas viss ir uh, eh, krasā kontrastā apvienotās karalists valdības rīcībai, un uh, šī karalienes runa arī bija neizmantota iespēja, netika piedāvāts nekas progresīvāks vai konstruktīvāks attiecībā uz pilsoņu tiesībām. Es ceru, ka pilsoņi, eh, kā galvenais aspekts sarunās, katrā ziņā Eiropas Savienības puse to tā virz uz priekšu un atbalsta, un es gribētu aicināt Britu valdībai nāk klajā ar patiesiem nopietniem priekšlikumiem, lai nodrošinātu cilvēku drošību, noteiktību, un uh, gribēju vienkārši pateikt, ka uh, mums tādā ziņā ir uh, pārstāv no Vestminsters šeit. Paldies, Predes kungs, lūdzu. Liels paldies, priekšsādātāja kungs! Es uzklausīju ļoti uzmanīgi lūgumrakstu iesniedzēju, kura eh, prezentēja savu lūgumrakstu un arī izteica dažādus apsvērumus attiecībā uz to, kāds eh, bija ceļš līdz šim te lēmumam referendumā un runāja arī par ideju uh, diskutēt ar eh, Lielbritānijas premjeri. Un kā jau uh, tika ļoti pareizi teikts, ir svarīgi uzklausīt uh, lūgumrakstu iesniedzējus no Lielbritānijas. Šo pēcpusdienu mēs uh, daudz tādus uzklausīsim. Uh, un arī no citām dalībvalstīm ir svarīgi cilvēks uzklausīt. Un um, vienīgā vie, lieta, ko mēs šodien varam garantēt, ir tas, ka līdz sarunu procesa beigām uh, Eiropas tiesības uh, ir jāievēro. Tas ir vienīgais, ko varam garantēt par visu pārējo. Es saprotu emocijas, kādas ir mūsu brītu kolēģiem. Uh, šajās debatēs. Lielākā daļa no mums ir tiešām vīlušies, ka Lielbritānija ir pieņēmusi šādu lēmumu, un man ir žēl, ka referenduma kampaņā Eiropiešu uh, balss, to Eiropiešu balss uh, no citām valstīm nebija pievilcīga, nebija interesanta nevienam. Un, um, jā, bija arī kolēģi, kas gribēja saglabāt uh, uh, e, dalību Eiropas Savienībā. Arī viņi teica, neiejaucieties, nesakiet, ko jūs domājat. Bet tagad uh, šķiršanās notiks, tas ir jau izlēmts un ļoti maz eh, no Eiropas puses izteicās debatēs pirms eh, referenduma. Nu, vai tagad pēc referenduma eh, mēs esam drošākā situācijā? Nu, man šķiet, ka tā tomēr nav. Es cenšos saglabāt vēsu prātu, kā saka. Un ko tad mēs varam darīt? Mēs varam censties um, kaut gan daudz iespēju nav, un britu kolēģi jau daudz to saprata uh, un atstāja Eiropas parlamentu, arī tie, kas uh, um, iestājās par palikšanu Eiropas Savienībā, un uh, no leiboristiem daudz ir ievēlēti Liebritānijā, un uh, daudz vairs netic, ka kaut kas mainīsies, tātad ko mēs varam šeit darīt? lūgumrakstu komitejā. Mēs varam uzklausīt, uzklausīt mūsu pilsoņu bāžas, censties uh, politiski ņemt vērā šīs bāžas, ņemot vērā, kā sarunas beidzot sākas gadu pēc šī lēmuma, beidzot varēsim diskutēt Es eh, nesapratu, bet varbūt, ka es eh, nezinu, varbūt eh, es kaut ko palaidu garām, bet es nesapratu, kāpēc ir tik vēlu, kad sākas šīs sarunas, bet tas atkal ir Britu ziņā, ne jau. Eiropa te bija vainīga. Mēs tātad redzam, ka gadu uh, Eh, nekas netika darīts, bija šīs te debatas par to, vai vajadzētu otru referendumu, vai tomēr sākt sārunas. Jūs visi zināt, kas tur bija. Tātad, ko mēs varam darīt? Mēs varam censties uh, ieterpt politikās tās bāžas, kuras uh, pauž um, brīti, kas dzīvo citās dalībvalstīs un citu dalībvalstu pilsoņi, kas dzīvo Lielbritānijā, lai tas kaut kā tiktu ņemts vērā. Uh, Uh, sarunās. Uh, Mišels Banjē prezentēja savu darbu kārtību, tas bija ļoti skaidri, mums ir uh, šī te prioritāte, kas tiek dota tiesībām, tiesību jautājumiem, Britiem, kas dzīvo citās dalībvalstīs un mūsu pilsoņiem, kas tur vēlas turpināt dzīvot Lielbritānijā. Un tā jau es teicu arī šorīt šajā komitejā. Uh, Šeit varbūt mēs pieņemsim uh, rezolūciju, tas ir ļoti iespējams, ka tādu pieņemsim, kas tiks vērsta uz uh, visiem šiem bāžu aspektiem, kas ir saistīti ar uh, Eiropiešu statusu, kas dzīvo Lielbritānijā. To ir diezgan daudz, un tur ir daudz neskaidrības un bāžu. Protams, es atbalstu šo lūgumu rakstu paturēšanu uh, atvērtus, uh, un uh, mums uh, tiešām ir jāuzklausa bažas un satraukumi. Un ir arī tiešām labi, ka Britu pilsoņi mums arī pie mums vēršas. Paldies, Bezera. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies logumrakstu iesniedzējai par viņas aizkunistinošajiem vārdiem. Tad, kad logumrakstu iesniedzēji ierodas um, šajā komitejā, viņi mūs iedvesmo, mēs esam atvērti visiem Eiropas pilsoņiem, um, Britu pilsoņiem, uh, Eiropas pilsoņiem, kas dzīvo Liebritānijā Un um, mums nevajadzētu aizmirst, ka uh, viens dienas laikā noteikumi nemainīsies, uh, jo projām šīs pilsoņu tiesības ir jāievēro līdz izstāšanās brīdim. Jā, jūs minējāt, ka tas ir arī uzticības jautājums, vai pilsoņi uzticas saviem pārstāvjiem, vai viņi uzticas uh, likumdošanas varai. Uh, Es domāju, ka pilsoņi, kas dzīvo apvienotajā karalistē un britu pilsoņi, kas dzīvo uh, citās dalība valstīs, ir zaudējuši uzticību uh, Lielbritānijas valdībai, kas patiesībā zaudēja pēdējās vēlēšanās. Un šajā neskaidrības situācijā un viņu uzticības ļaunprātīgas izmantošanas situācijā um, ir zaudēta spēja E, kaut kādā veidā e, ar draudu vai e, piespiedu līdzekļiem panākt rezultātus. Tātad nesen mēs dzirdējām, ka Lielbritānijas valdība aicinās Eiropas pilsoņus, kas dzīvo Lielbritānijā, reģistrēties. Tas nav godīgi. Uh, Eh, nevar spēles laikā mainīt noteikumus. Lielbritānijā dzīvojušiem Eiropas pilsoņiem nekad nav bijis jāreģistrējas. Tas ir nav nepieciešams. Un, eh, tagad notiek sarunas ar Lielbritānijas valdību, un tā nevar vienkārši kaut kādas prasības sākt uzstādīt. Es negribu šeit pārāk iedziļināties, jo eh, šai komitejai ir jādod galvenokārt laiks izteikties pilsoņiem. Uh, Bet Eiropas parlaments uh, skatīja uh, šīs te bāžas, un Pretskungs arī uh, to minēja. Mēs esam ne tikai debašu un politisko nostāju fórums, mēs esam parlaments, kas pieņem likumdošanu kopā ar padomi. Un mēs esam Eiropas pilsoņu vēlēti pārstāvji. Tātad šī komiteja un citas Eiropas parlamenta uh, komitejas ir izveidojušas rīcības ietvaru un esam sasnieguši tādu uh, situāciju, kad Eiropas Savienībai kopā visām institūcijām ir skaidrs priekšlikums. Pilsoņi vispirms, tas nav tikai sauklis, tas ir uh, mūsu principu uh, formulējums. Uh, Pilsonība, kā jau es šorīt to teicu, ir kļuvusi par realitāti. Eh, cilvēki to izdzīvo, ir stāsti, pieredze, un eh, tas arī nemainīsies pēc Brexit. Mums ir eh, iespēja un arī uzdevums saglabāt šo spēcīgo nostāju, aizsargāt pilsoņus, lai uh, pierādītu viņiem, ka viņu tiesības tiek aizsargāts, un mums ir arī jānodrošina, lai šajā procesā būtu pienāksīgs ietvers, lai varētu parādīt apvienotajā karalistei, kas tika, ka, ka šis lēmums, kas tika pieņemts, nav atgriežams un maināms. Uh, Apvienotajā karalistē vajadzētu domāt par saviem pilsoņiem un savu nākotni jaunajā Eiropas ietverā, kas būs pēc gada. Mēs esam gatavi to darīt, jo Eiropas eh, Savienības pilsoņi mums ir pirmajā vietā. Ja neizmantosim mūsu instrumentus pienācīgi, tad mēs uh, nebūsim efektīvi. Paldies simtiem pilsoņu, kas eh, pārstāv tūkstošiem pilsoņu, kuri ir iesūtījuši savus lūgumrakstus. Mēs esam gatavi stāties pretī šim izaicinājumam, piedāvāt konkrētus risinājumus. Paldies! Lielas paldies! Neviens cits negribēja izteikties, tāpēc tagad gribu. Uh, šo punktu tā arī noslēgta. Šis logumraksts paliek atvērts, mēs sekosim sarunām, un tad, kad būs uh, konkrēti uh, fakti, kas lieks mums to turpināt, tad mēs jūs atkal ielūksim un turpināsim skatīt šo jautājumu. Šis logumraksts paliks atvērts uh, tik ilgi, tik ilgi, kamēr nebūs panākta vienošanās starp Eiropas Savienību un apvienotās karalists valdību. Vai tā tas ir pieņemam? Paldies! Tagad 101. lūguma raksts, ko ir iesniedzis Tonijs Venablas, kas ir brītu pilsoņis un kurš šeit, eh, šeit arī runā arī par Brexitu. Un cik es zinu, tad arī eh, viņš ir ieradies. Eh, Venablas kungs, tagad jums vārds lūdzu. Thank you very much. Paldies. Priekšsēdētāja kungs, esmu šeit kopā ar Rodžeru Kasālī, kas uh, ir nodibinājis šo New Europeans un ļoti aktīvi strādā kā lobbyis Britu, uh, Britu parlamentu un uh, tad arī sadarbos ar Eiropas parlamentu kā lobbyis. Un gribētu pateikt, ka arī droši vien citu lūgumu uh, iesniedzēji, mēs uzskatām šo parlamentu kā daudz ko vairāk nekā uh, vienkārši uztvērēja mūsu bažām, un uh, tas ir politiski vērsts arī uz citām institūcijām un arī uz sarunu vedējiem. Viss uh, punkts manā lūguma rakstā attiecas to, ka mēs uzskatām, ka Eiropas parlaments ir uh, vienais, vienīgā tieši ievēlētā institūcija. Tādēļ tā ir vienīgā institūcija, kura patiešām var uh, ieņemt tādu nopietnu nostāju par Eiropas pilsonības jautājumu. Un es domāju, ka mēs dzirdējam arī. Uh, no kolēģiem, ko tas nozīmē praksē, arī no Annas. Un cik svarīgi ir šīs parlaments, lai sargātu ne tikai tiesības, bet arī pilsonības statusu. Problēma, kur mēs eh, gribam atrisināt, ir, eh, kā likumā teikts, ka katrai personai, kas ir kāda dalība valsts pilsonība, ir arī Eiropas Savienības pilsonis, bet eh, līgumi uh, pasakot ko par to, kā kļūt par Eiropas Savienības pilsoni, bet neko nesaka par uh, to gadījumu, ka tiek zaudēta Eiropas Savienības pilsonības status. Pilsonības statusa zaudēšana ir ārkārtīgi pretrunīgs jautājums. Nekad tas uh, nav pieņemt lēmumu šajā, un tas parasti izraisa arī ļoti e, tādas e, karstas debates un parlamenta iesaistīšanos un konstitucionālās tiesas iesaistīšanos un tam liecīgi. Un es gribētu teikt, ka šim parlamentam nevajadzētu pieņemt, ka cilvēkiem vienkārši tiek atņemta pilsonība bez jebkādas parlamentārās kontrolas. Mm bez jebkādas informācijas saņemšanas iepriekš, bez jebkādas pārsūdzēšanas tiesībām un uh, bez alternatīvu risinājumu piedāvājuma. Un uh, citas institūcijas, uh, nevis Eiropas parlamentas, nevis Eiropas parlaments, kas varētu risināt šo jautājumu, un kādēļ tas nav šāds jautājums trīs iemeslu dēļ. Pirmkārt, ja vairākums no Britu pilsoņiem balsoja par eh, Eiropas pilsonības zaudējumu, tad vajadzētu kaut kādus eh, pierādījumus, ka tieši par to tika jautāts eh, referendumā. Ja jūs pārbaudāt to, ko nosūtīja valdība katrai mazumniecībai valstī. Jūs pārbaudāt, ko teikusi vēlēšana komisija, kas noteica noteikumus, ja jūs eh, pār, pārbaudāt šo līvu kampaņu un eh, palikšanas kampaņu nekas. Tur nav netika teikts par Eiropas Savienības pilsonību. Tagad tikai šis jautājums parādās, un tas ir neraugoties uz faktu, ka Eiropas pilsoņu pamat tiesības, proti brīvu pārvietošanos tiesības, ir ļoti, bija ļoti svarīgs jautājums šajā kampaņā. Tas nav jautājums par to, kā šeit uh, raudzēs referendumu. Tas vispār neparādījās referendumā. Tas ir, ot, tas ir pirmā problēma. Otrā problēma ir tie, kas visvairāk ir skārti. Uh, Viņam nebija tiesība balsot. Mans gadījums ļoti tipisks. Uh, Es eh, pirms 15 gadiem devos uz citu Eiropas Savienības dalību valsti, un man nav tiesības balsot savā valstī. Tas nav nekāds sīks jautājums. Eiropas Savienības eh, pilsonība var tiešām izmainīt eh, cilvēku dzīvi, tā daļa no identitātes. Es esmu organizējis savu personīgo un ģimenes dzīvi, pamatojoties Eiropas Savienības pilsonību, tāpat arī savu profesionālo dzīvi. Un pat intelektuālu dzīvi. Un, ja jūs eh, nevarat aizmirst, var atsūtīt jums grāmatu par Eiropas Savienības pilsonību. Vai tad tas ir normāli, ja tiek atņemts Eiropas Savienības pilsonības status eh, ar lēmumu, kur cilvēkam pat nav bijusi iespēja balsot? Trešā problēma. Kā vairāk cilvēku, daudz cilvēku saka, jā, process nebija perfekts. Demokrātija Bet vai tas tiešām šeit ir būtisks jautājums? Jā, ir. Tādēļ, ka Eiropas Savienības pilsonība nav nekā tāda kā tā kā tāda spēļvietne vai kaut kāds pielikums nacionālajai, eh, nacionālajai um, pilsonībai, valsts pilsonībai. Um, šeit paraudzamies, piemēram, Zēraviezijas uh, dziesmu sacensībām, Eirovīziju. Šeit paraudzīsimies uz Eiropas Savienības tiesu, un tas ir eh, pārsteidzoši, ka šī tiesa nu, nav tā īsti iesaistījusies. Ir tur, piemēram, tādas lietas kā Rotmans un Zambrāno, kur ir aprakstīts Eiropas Savienības pilsonība kā tāds eh, fundamentāls status, pamatstatus. Tātad fundamentāls status tas ir. Tas nav kaut kāds tā ir pirmā transnacionālā pilsonība mūsdienu laikmatā, un līdz ar to tas ir šī parlamenta atbildības jautājums. Tas ir daudz vairāk nekā vienkārši tiesība jautājums arvien vairāk cilvēkiem, ir tīpaši jaunajiem cilvēkiem, kas skar jaunos cilvēkus. Runa ir arī par līdzdalību. Un uh, arī par to, kā izdenot uh, eh, Eiropas Savienības vīzijas sapņus un vai to nodrošina Eiropas Savienības institūcijas. Tas ir svarīgi arī divu iemeslu dēļ tiešā veidā tieši pēc referenduma. Eiropas parlamenta parādījis idejas par savu veidu asociēto pilsonību, lai ko tas arī nenozīmētu. Tas ir labs veids, kā varētu uzsākt debatas bet mēs pašlaik par to vairs neko nedzirdam no Eiropas parlamenta. Un es domāju, ka jūs esat izvēles priekšā, ko arī kolēģis šoreiz teica. Vai ir iespējams saglabāt visas Eiropas tiesības, ne jau tikai šauri raugoties uz to, ko nosaka uh, komisijas paziņojums, eh, ko pieņēma māja beigās, bet arī raugoties uz dažām citām tiesībām. Vai ir iespējams un vai tiešām var būt garantēts, ka tas tik nosauc no Eiropas Savienības paziņojums puses, ko mēs tad zaudētu? Es uh, kas uh, raugoties, un jūs šeit vairs redzējat, ka uh, daudz tiesības ir paredzēts teorijā, bet uh, to ārkārtīgi sarežģīti būtu realizēt praksē. Pat tad, ja tas ārkārtīgi prasītu laiku, tas būtu ļoti dārgi, ne jau tikai atsevišķiem individiem, bet tāpat arī administrācijām. Viņiem nav resursi, lai risinātu 5 miljonu pilsoņu eh, eh, jautājumu, kur viena trešdaļa ir eh, aizgājusi uz citām valstīm. Tas ir milzīgs, vienkārši ļoti apjomīgs uzdevums. Un, ja mēs runājam par pamatiesībām, un katrs, šeit mēs dzirdējām šorīt no rīta par izcilu pētniecības projektu, bet tādas neparedzamas situācijas, kādās cilvēki nonāk arī ar savās ģimenes dzīvē un savā profesionālajā darbībā Un uh, šeit uh, rodas tāda vesela, vesela ļoti negatīva jautājumu virkne. Jā, un uh, aiz tā visa arī vēl jāņem vērā, ka Eiropas parlamentā, ka cilvēki domā par Eiropas Savienības pilsonību. Protams, ka viņi vēlas saglabāt Eiropas Savienības pilsonību, jo daudz kas no tā ir atkarīgs Jā, cīnoties par visām detaļām, par visām tiesībām, vai būs iespējams saglabāt eh, vis, visu šo kopējo jautājumu, kas virza virs šo jautājumu, kas ir stimuls, vai tās ir lietas, kas nonāk tiesā, kas patiešām virza uz priekšu šīs debatas. Cits iemesls, kad es domāju, kādai Eiropas parlamentam vajadzētu cīnīties par Eiropas Savienības pilsonību kā tādu, ir, ja mēs raugāmies uz komisijas dokumentu par eh, pamatiesībām, kā mēs šorīt no rīta uzklausījām. Jā, tas, vai tas patiešām ir izcils, tur nav pieminēta vispār Eiropas Savienības pilsonība. Un eh, vienīgā institūcija, kas patiešām cīnās par šo jautājumu, ir Eiropas parlaments. Kas ar mums ir panīni? Jā, paldies. Gribētu kolēģiem jautāt, vai jums ir eh, jautājumi, vai vēlaties izteikties, Jāra kungs. Jā, vēlreiz, jo šis temats šodien iekļaus darba kārtībā, tā kā tāds sarkanais pavadiens šodienas darbā, un mēs jau esam konstatējuši, ka mums patiešām vajadzētu ļoti uzmanieties, ka cilvēktiesības netiek eh, izmantotas kaut kādā uh, veidā, kā tāds pretarguments. Es drusku tādā taktiski esam iegājuši tagad tā tādas lamatās. Domāju, ka Eiropas Savienības pilsonība tādēļ nespēlēja Brexitā nozīmi, jo tie, kuri pie tiem es arī piederu, es domāju, ka Brexits faktiski nenotiks. Tas būs tā knapi, bet Brexita nebūs, tā es domāju. Un līdz ar to nebija nekāda vajadzība runāt par Eiropas Savienības pilsonību, jo neviens ne, īsti neticēja, ka būs Brexits. Un tie, kas bija interesēti par Brexitu, kas bija politiski interesēti, tie nekādu kā tematu neiekļāva darba kārtībā, jo tas nav nekāds labs un jauks jautājums, ja vēlas Brexitu. Tādēļ. Šeit patiešām vajadzētu uzmanīties. Es piedaru pie tiem, kuri saka, mums vajadzētu paraudzīties, ka pilsoņu tiesības uh, ir jāsaglabā abās pusēs. Ar to es domāju Liebritānijas pilsoņus, un, kas dzīvo Eiropas Savienības dalībvalstīs vai otrādi. Tādēļ ideja, kā asociētā pilsonība, šī ideja nav pazudusi. Bet mums jāraukās, ka problēma ir tāda, ka vai tas ir iekļauts, jā, tas ir iekļauts uh, sarunu paketē. Un kā kolēģi šorīt no nu rīta teica, uh, Mums jāparaugās, kā Lūgumraks komitejas beigās, eh, kad eh, cilvēktiesības nedrīkst būt par eh, cilvēktiesību jautājumu. Mums ir daudz, kas par ko runāt, ekonomiski jautājumi, bet nevajadzētu šeit stīvēties un uh, tirgoties, uh, ja tu man dos to, tad es tev došu to, jo beig beigās tas nebūtu labi cilvēkam, ar rezultātu starp citu nebūtu nekļūt loģiskāki. Es patiešām esmu par to, ka mēs. Mums tiešām vajadzētu pamatīgi uzmanieties. Gribēju gan es vai teikt, uh, kā pieaugušās cilvēku tiesības eh, Eiropas Savienība tās ir radušās. Es nezinu, vai tās, jā, vai tās ir pietiekami labas un eh, pamatotas, lai tās saglabātu. Un eh, vai mums tas būs jāizņem ārā no lūgumrakstu komitejas, mums tas jāliek uz galda sarunu vedējiem un Lielbritānijas valdībā, un tad mums lūgumrakstu komitejā mēs nedrīkstam atteikties, pieprasīt šīs tiesības. Paldies. Paldies. Kolēģi, varbūt eh, tikai praktisks ieteikums. Par šo lūgumu rakstu tur bija detalizēta dokumenti par šo jautājumu, ņemot vērā, ka parlaments eh, sastāda rezolūcijas, eh, kur būs runa par pilsoņu tiesībām un kad tā būs parlamenta Brexit darbības programma. Mēs varētu tur pievienot eh, arī lūgumrakstu arī eh, tiem, kas eh, ir atbildīgi par formālo procedūru, par pirmo projektu šajā rezolūcijā. Mēs varētu ievietot šo lūgumrakstu visā šajā procesā, iekļaut to. Jā, tagad nākamajam runātājam vārtam. Jā, paldies. Pilnībā piekrītu, kas tika teikts. Gribēju ātri pieminēt arī jautājumu par demokrātiju. Domāju, ka tas ir svarīgs jautājums. Mēs eh, šorīt nu rīt arī diskutējām. Nezinu, vai mums to visu izdodas labi risināt, jo cilvēki Eiropas Savienības pilsoņi, kas dzīvo Lielbritānijā, viņi šodien bija, viņi nevarēja piedalīties referendumā. Un Tāpat kā Agnēs Karalistas vispār zvērības, tur jau nav iekļauti Eiropas Savienības pilsoņi. Un ja šie 3,5 miljoni cilvēki ir iedzīvotāji, rezidenti Agnēta Karalistā jau ļoti labi uh, uz ilgu laiku, viņi nebūs spējīgi arī balsot uh, nākotnē. Un tas ir šausminoši. Un uh, tas ir jautājums par to, uh, kā tad viņi ir pārstāvēti. Es domāju, ka rakstot rezolūciju parlamenta vārdā, to vajadzētu pieminēt jo šie cilvēki, Eiropas Savienības pilsoņi, nevar baudīt savas tiesības, un tas ir svarīgs punkts, un mums nevajadzētu pazaudēt no redzesloka. Köszönöm szépen, még valaki. Jā, paldies. Vai ir vēl kāds vēlas izteikties? Tātad mēs šo lūgumu rakstu atstāsim atvērtu. Zirdnieks, paldies. Eh, Venembras kungs un petīcija tātad paliek atvērtā statusā. Mēs uh, raudzīsimies, kas notiek, un uh, vienlaikus jūs vēlētos informēt par to, ka saskaņā ar Eiros parlamenta noteikumiem ir protokols par katru lūgumu rakstu, ir arī protokoli, un šīs lūguma raksts būs uz Baņēkunga galda. Uh, Tādēļ arī lūguma raksts ir tik svarīgs, tādēļ jūsu viedoklis ir tik svarīgs. Tas nozīmē, ka katrs viedoklis, kas tiek pausts, tiks iesniegts komisijai. Un mēs eh, visas lūguma rakstus ļoti uzmanīgi virzīsim tālāk, raudzīsimies, kas ar tām notiek, un kad būs Eiropas parlamenta atzinums tiks noformulēts. Tādēļ ir tik svarīgi, lai, mm, ka mēs šodien aktīvi strādājam. Vēlreiz sirsnieks paldies eh, Sirsnīgs paldies jums, Venebas kungs, mēs turpināsim dialogu arī ar jums, un uh, tad, kad mums būs jau arī konkrēti sarunu vešanas rezultāti. Vēl viens lūgumraksts Roberts Vastinēji, un uh, numurs ir 0802 šķērsvītra 2016. Lūgumraksts iesniedzies nav klāt, bet uh, kolēģis Korbīts pārstāv lūgumrakstu iesniedzēju, un viņš tagad saņems vārdu. Paldies! Thank you very much. Lielas paldies. Uh, Lestanē kungs atvainojas, ka viņš nevar šodien būt klāt. No nu, lūguma raksta jūs redzat, ka tā iesniedzējs un daudzi citi uzskata, ka tādie Brexit process notiks, viņi zaudēs Eiropas Savienības pilsonību pret savu grību. Un viņš uh, norāda, ka tas nebija to cilvēku mērķis, kas uh, balsoja pār, un uh, daudzi nemaz nebija tiesīgi piedalīties šajā referendumā. Lūgumraksta iesniedzējs uh, mēģina nošķirt valsts piedarību no pilsonības, jo viņš saprot, ka tā nav identiska juridiskā koncepcija, tomēr tās ir diezgan tuvas, un viņš norāda, uh, ka 13. un 17. pants vispārējā cilvēku deklarācijā kā tur ir teikts, nevienam nedrīkst uh, patvaļīgi liekt pilsonību. Uh, šādas uh, garantijas sniedz vispārējā cilvēku deklarācija, un viņš uzskata, ka Analoģiski to vajadzētu attiecināt uz Eiropas Savienības pilsonību, tāpēc viņš aicina Eiropas Savienību atrast veidu, kā ļaut tiem e, apvienotās karalistas pilsoņiem, kuri to lūdz paturēt e, ES pilsonību arī pēc Brexit, tad, ja tā notiks. Mūsu priekšlikums par šo lūgumu rakstu ir paturēt to uh, atvērtu un nosūtītu to juridisko lietu un konstitucionālo jautājumu komitejām. Es uzskatu, ka tas tiešām būtu saprātīgi, ja būtu iespējams paturēt ES pilsonību tādā veidā, kā viņš to piedāvā, un ja tam būs nepieciešams grozīt līgumus, tad konstitucionālo lietu komiteja būtu tā, kurai to būtu jāstrādā. Bet, um, Varbūt uh, ir jādara tā, kā to piedāvāja Venebles kungs, ja pastāv iespēja to izdarīt bez līguma grozīšanas, tad to varētu darīt juri, juridisko lietu komiteju. Abu, abas iespējas būtu jāizpēta, jebkurā gadījumā. Mūsu pārstāvis uh, eh, Verhofstada kungs uh, kurš darbojas uh, konstitucionālo lietu komitejā, jau ir paudis uh, ievērojama interesi par to un um, mēģinās arī pats pētīt, kādas ir iespējas. Bet es gribēju norādīt, ka visi šie lūguma raksti parāda dziļas bāžas, kādas izjūt daudzi britu pilsoņi, kas uh, dzīvo gan apvienotajā karalistē, gan Eiropas Savienībā. Viņi jūtas kā Eiropieši, saglabāt šo saikni. Uh, Un tas ir eh, emocija, bet arī prāta jautājums. Ir juridiskas eh, tiesības, kas eh, tiks zaudētas, ja Brexit tiešām notiks. Un tas uh, ietilpst arī diskusijā, plašākā diskusijā par pilsoņu tiesībām, kas būs jārisina Brexit sarunu gaitā. Lai nodrošinātu to, ka visas pastāvošās tiesības pastāv. Vienīgais veids, kā to nodrošināt eh, pilnībā, ir Brexit atcelšana, bet eh, mēs eh, aicinām arī pilsoņus pievienoties vienai no visātrāk augošajām NVO Lielbritānijā pēdējā laikā, kas kopā ar citām organizācijām mēģina apturēt Brexit procesu, bet ja tas nenotiks, ja šķiršanās uh, notiks mazāk nekā divu gadu laikā, tad parlamentam šī vienošanās būs uh, jāapstiprina vai jānoraida. Un parlamentam, kuru ievēl pilsoņi, protams, uh, liksies, ka tam ir pienākums uh, raudzīties, kā abos virzienos tiek nodrošināta pilsoņu tiesību ievērošana. Un uh, papildus balsojumam par vai pret parlamentam, tāpat kā ikvienas valsts nacionālajai valdībai, būs iespēja pirms uh, balsojuma likt uh, izskatīt vienošanos uh, Eiropas Savienības tiesai un sniegt atzinumu par to, vai tas ir atbilstīgs uh, līgumiem un pamatiesību hārtai. Un, ja tiesas atzinums būs tāds, ka līgums uh, neatbilst, līg, ja vienošanās neatbilst līgumiem un pamatiesību hārtai, tad um, šī vienošanās nebūs spēkā. Tas um, ir teikts arī 50. pantā, ka jebkāda vienošanās ievēro līguma normas un pamatiesību hartā noteiktās normas. Un ja tas tā ir, parlamentam ir tiesības eh, pirms eh, galīgā balsojuma par uh, vienošanos nosūtīt šo vienošanos pārbaudē Eiropas Savienības tiesā. Tas apturēs izstāšanās procesu, bet tas, protams, ir ļoti būtiski, jo tas skar pilsoņu pamatiesības. Köszönöm szépen. Liels paldies! Tas bija ļoti interesanti. Man, protams, pēdiņās un absolūti neoficiāli, neatkarīgi no šī lūguma raksta un tādā brīvā diskusijā par to, kas teorētiski varētu notikt, man gribētos sacīt, ka būtu ārkārtīgi bīstami, ja Eiropas Savienības tiesa šo procesu apturētu. Te mums ir jābūt piesardzīgiem. Brexit atbalstītāji uzskatītu, ka Eiropas Savienības tiesa mums grib kaut ko uzspiest, bet es atbalstītu to, ka mēs nogaidām līdz 2019. gadam, kad um, ir panākta vienošanās par izstāšanās līgumu, un tad ir jādomā par elementiem, kas nozīmētu negatīvas sekas Brit notiktu pilsoņiem, un tad mēs Lielbritānijas valdībai varētu teikt, ka nē, nē, to mēs nevaram parakstīt, vēlamies referendumu, jo šajā uh, Līgumā ir elementi, kas negatīvi ietekmēs uh, Lielbritānijas pilsoņu tiesības, un tad, uh, ja Lielbritānijas pilsoņi referendumā nobalsos pret, tad uh, tas demokrātiski apgriezīs šo procesu otrādi, un uh, to var izdarīt tikai apvienotās kaulistes pilsoņi. Tas ir vienīgi likumīgi iespējamais ceļš. Es uh, saprotu, ka šis process vēl nav noslēdzies bet eh, šis referendums, eh, protams, varētu novest arī līdz eh, Lielbritānijas reālai aiziešanai no Eiropas Savienības. Tomēr te Briselē un šajā parlamentā mēs te neko šajā ziņā nevaram izdarīt. Strādājiet pie tā. Paldies, šis lūgumraksts paliek atvērts, bet jums vēlreiz tiek dots vārds. Nu, Priekšstādētāji, ja jūs neiebilstat, es labprāt atbildētu uz jūsu tikko sacīto. Protams, no politiskā viedokļa būtu daudz labāk, ja Brexit process tiktu apturēts, un patiesībā tas eh, var būt tikai Lielbritānijas iniciatīva. Un tomēr es gribēju sacīt, ka ir jānodrošina, ka jebkura Brexit vienošanās vai līgums ievēro pilsoņu tiesības eh, no abām pusēm. Uh, gan uh, apvienotās karalistes pilsoņi, kas uh, dzīvo Eiropā, gan ES pilsoņi, kas dzīvo apvienotajā karalistē tiesības. Ir jāvērtē, vai šī vienošanās neskar viņu tiesības. Un, ja apvienotās karalistes pilsoņi vēlas apturēt Brexit, uh, tad viss ir jauki, bet šī parlamenta pienākums ir garantēt, ka Eiropas saimnības pilsoņi nelikumīgi nezaudē savas tiesības. Te es jums pilnībā piekrītu. Tā ir. Tāpēc jau darbs lūguma raksta komitejā ir tik svarīgs. Tā ir vienīgā komiteja, kurā ir tieši kontakts ar pilsoņiem, tāpēc uh, šis jautājums uh, alaži ir jāpatur Eiropas parlamenta darba kārtībā. Jebkurā gadījumā šis līguma, lūguma raksts paliek atvērts, un uh, tas tā būs līdz brīdim, kad mēs zināsim, ko konkrētāku, kad mūsu rīcībā būs konkrēti mm, fakti. Pievērsīsimies nākamajam logura, lūgumrakstam, Edvarda Viljams lūgumrakstam, arī par Brexit. Es nezinu, vai viņš šeit ir klāt, bet katrā gadījumā dod jums vārdu. Sorry, uh... Piedodiet, vai Viljams Sauna kungs ir šeit? Lūdzu. Can you hear me now? Vai jūs tagad man dzirdat? Šis lūguma raksts tika iesniegts nedēļas nogalē pēc referenduma, un tas aptver daudzas jautājumas, par kuriem šodien mēs jau runājam, bet lūdzu piedodiet man tā kā. Šeit ir politiskas sēkas. Mums šķiet, ka tas ir jāņem vērā sarunās Mm, es neprasu mm, šeit izvērtēt koncepcionālās eh, puses, bet mēs eh, šodien dzirdējām, ka apvienotās karalistes pilsoņiem un eh, es pilsoņiem apvienotajā karalistē Brexit rezultātā tiks laupītas uh, daudzas tiesības, un tas viņas būtiski ietekmēs, bet es domāju, ka jums ir tiesības uzklausīt uh, es pilsoņu, kas dzīvo apvienotajā karalistē, pieredzi, un ja jūs vēlaties uh, turpināt uh, īstenot Eiropas pilsonības ideālus, uh, neatkarīgi no tā, ko mūsu valdība lems darīt, bet mēs uzskatām, ka mm, tas nav atkarīgs no politiskās nostādnes. Patiesībā mēs e, šodien pat e, dzirdējām uzstāšanās no darba partijas e, pārstāvjiem, arī šim fēn mm, uzstājās ar savu prezentāciju, bet visa šī diskusija parlamenta uh, līmenī ir izraisījusi lielu ažiotāžu, bet man šķiet, ka viena lieta, kas ir laba šajā procesā, ir tas, ka notiek politiskās diskusijas starp pilsoņiem apvienotajā karalistē, kurās es esmu iesaistījies un kurā man droši vien citādi nebūtu bijis iespējas to darīt. Un šobrīd mēs uh, esam pārdomu procesā lai kas arī notiktu. Un eh, es ceru, ka mēs eh, iziesim no šī procesa, saglabājot demokrātiskās tradīcijas un veselo saprātu. Un es eh, uzskatu, ka es lēmums ļaut paturēt apvienotās karalistes pilsoņiem Eiropas pilsonību, vai tie būtu apvienotās karalistes uh, pilsoņi apvienotajā karalistē vai Eiropas Savienībā mm, spēlēs ļoti izšķirīgu lomu šajā procesā, un es aicinātu eh, Eiropas parlamentu mm, nepaļauties eh, zemiskam nacionālismam un provokācijām. Varbūt tas ir eh, ļoti drosmīgs paziņojums, jo es nezinu, cik daudzi no jums lasa apvienotās karalistes tabloīdus. Uh, bet uh, tas uh, ļoti skaidri parāda politisko diskusiju toni. Un es aicinātu jūs uh, saprast, ka tas uh, nav vienīgais uh, politisko diskusiju aspekts, kas notiek apvienotajā karalistē. Un vēl es gribēju saprast, vai diskusijas uh, par. Uh, risinājumiem Ziemeļīrijā saistībā ar Lielās piekdienas nolīgumu nozīmē to, ka Ziemeļīrijas pilsoņi tiks pieskaitīti apvienotās karalistes pilsoņiem vai apvienotās karalistes pilsoņiem Eiropas Savienībā. Un es augsti novērtētu to, ja debate par Ziemeļīriju būtu specifiska, tomēr Es ceru, ka tur gūtās uh, mācības stundas uh, vai pieredze varētu tikt attiecināt arī uz apvienotās karalistas pilsoņiem. Es aicinu um, apvienotās karalistas deputātus uh, aktīvi piedalīties šajās sarunās, un es vēlētos, lai jūs nonāktu pie konsensa. Es zinu, uh, ka apvienotajā karalistē parlamentā notiek uh, diskusijas par uh, partijas robežas pārsniedzošu konsensa meklēšanu. Tomēr es zinu, ka varbūt tas nav viens no mm, partiju pamatprincipiem. Tomēr šeit mēs runājam par fundamentāliem principiem un lielā mērā diskusija joprojām sako partiju politiskajām nostādnēm, bet es aicinātu Eiropas parlamenta deputātus tiešām. Um, pārliecināt savus uh, politisko grupu kolēģus iesaistīties šajās diskusijās aktīvāk, varbūt tajā skaitā arī kolēģus, eh, kuri pārstāv pretēju nostāju, viņi var pārdomāt, un mm, tad, kad um, mēs uh, uh, runājam par problēmām, kuras būtu jālabo. Mēs neredzam šo diskusiju pienesumu. Es saprotu, ka te ir daudz koncepcionāli jautājumi, kas ir sarežģīti un tos neapspriedīšu, bet es tiešām vēlētos no sirds lūgt jums um, iekļaut visus apvienotās karalistes pilsoņus uh, jebkādā e- e- Eiropas pilsonības nākotnes schēmā. Un, ja jums ir jāpārkāp līgums vai jebkāds e, cits instruments, es aicinātu jūs pieturēties pie augstiem morāles principiem un nevis izmantot to kā mm, maiņas darījumu sarunās. Liels paldies! Tratiem elmondanéröknek, hogy Amennyire én... Es gribēju jūs informēt. Bet, protams, liels paldies. Es eh, tomēr gribēju jūs informēt, ka es ļoti rūpīgi klausos eh, to, kas šeit tiek sacīts. Ļoti bieži, ik pēc pāris nedēļām vai reizi nedēļā, notiek uzklausīšanas, kas ir saistītas ar Brexit šeit eh, vienmēr. Uh, notiek aktīva darbība. Parlaments ļoti rūpīgi sako tam līdzi, un mēs apspriedīsim visus jautājumus ļoti detalizēti. Man ir kāds draugs, kurš ir starptautisko tiesību speciālists, un viņš saka, ka ir vēl simtiem tēmu, par kurām mēs vēl neesam iedomājušies, bet uh, sarunās tās agri vai vēlu uzpeldēs. Uh, mūsu process ir uh, ilgs, uh, mūsu attiecības Eiropas Savienībā ir ilgušas gadu desmitiem ilgi, un tāpēc arī izstāšanās nebūs vienkārši. Es uh, pieļauju, ka arī Lielbritānijas Savienībā var nonākt uh, pie situācijas, ka vairākums uzskata, ka ir pieņemts nepareizs lēmums. Un, uh, Pirmais uh, lūguma raksta iesniedzējs, ar kur mēs šodien runājam, par kuram, kurš šodien uzstājās, sacīja, ka labāk uh, reiz ir atzīt, ka ir pieņemts slikts lēmums. Bet tagad došu vārdu kolēģei. Es thank, thank you. Paldies! Es vēlējos pateikties Viljamsena kungam. Viņš patiesībā ir manā vēlēšanu apgabalā no Londonas, un es gribēju teikt dažus vārdus eh, par Londonu un citām lielām Britu pilsētām, kas um, eh, balsoja par palikšanu. 60% Londonā balsoja par palikšanu, Skotija balsoja par palikšanu. Mēs runājam par eh, šķelšanos Lielbritānijas sabiedrībā, un tas varbūt neatiecas gluži uz tēmu, bet šis jautājums ir pieminēts un ir ārkārtīgi būtisks, lai mēs par to runātu. Šobrīd eh, tiešām pastāv šķelšanās starp eh, urbānām, urbāniem reģioniem, seniem industrializētiem reģioniem, lauku reģioniem. Un uh, ir vairākas lietas, kas ir vainojamas pie šīs situācijas, bet šai komitejai būtu ārkārtīgi liederīgi saprast, uh, ka nesen ir veikti sabiedriskā viedokļa pētījumi, kas parāda, ka Lielbritānijas sabiedrības viedoklis par aiziešanu no Eiropas Savienības mainās. Un viens pētījums pavisam nesen parādīja, ka šobrīd ir vairākums, kurš nožēlo pieņemto lēmumu. Tā kā attīstība notiek, un tas ir ārkārtīgi būtiski ikvienā demokrātiskajā procesā. Demokrātija nav tikai konkrēta brīža momentu uzņēmums. Tas ir ilgstošs process un mums ir mm, tas jāapzinās, ir jāsaprot, kas notiek. Jā, jums visiem savā ziņā ir taisnība, ka Britiem būs jāpieņem galīgais lēmums. Tomēr tas ir kopuzņēmums, mēs izstājāmies no ES un tāpēc uh, ES e, ir puse no teikšanas e, šajā jautājumā. Es gribēju teikt, ka Briti faktiski nemaz nepieņēma šo lēmumu. Tā bija aptuveni viena trešdaļa, kas to vēlējās. Bet, um, jebkurā ja gadījumā tā ir ļoti, tie bija divi procenti, kas to visu izšķīra, bet tas bija ļoti būtisks lēmums un ir ārkārtīgi daudz cilvēku, kas um, tagad eh, nožēlo pieņemto lēmumu un eh, situācija nav labāka tagad, kad ir mazākuma mm, valdība. Viljamsen kungs, mēs uh, Ziemeļīrijā to jutīsim, un, protams, mm, ka. Uh, Tas būs aktuāls jautājums, jo Dienvidīrija paliks savienībā. Es nezinu, kā ir iespējams atrisināt problēmu ar robežu, tā lai tā paliktu atvērta. Un neviens to nezina. Tas ir viens no sarežģītajiem jautājumiem šajā procesā, un tas nekādi neatvieglo situāciju, kā daļai vienošanās par Ziemeļīriju jau ir sabrukusi. Un ir vesela virkne iekšēju AK tēmu, kas to ietekmēs, tāpēc ir ļoti būtiski, lai kolēģi to saprastu. Es uh, nekad neesmu ticējusi, ka šis referendums ir noslēgts darījums. Tas uh, šķita diezgan neiespējami. Manuprāt, ir diezgan grūti norakstīt pēdējos 40 gadus, un puse cilvēku nezina, ko tagad iesākt. Tāpēc, manuprāt, tas uh, ir diezgan neiespējams. Uh, solis. Un, protams, ka tas ir mm, šīs, um, tas nav konkrēti šīs komitejas uh, darba uzdevums, bet es gribēju to pieminēt, jo tas uh, šajā diskusijā ir ārkārtīgi būtiski. Liels paldies! Együtt fogunk működni természetesen az összes szakbizottság. Protams, ka mēs uh, sadarbosimies ar visām komitejām, tur, kur parādās uh, šie jautājumi. Un, ja citas komitejas eh, ar šiem jautājumiem strādā, tad eh, viņi saņems eh, šo lūgumrakstu. Es tikai vēlējos pateikties Viljamsen kungam par šī lūgumraksta iesniegšanu. It īpaši gribēju izmantot iespēju pateikties daudzajiem britu pilsoņiem, kas rakstīja uh, Eiropas parlamenta britu deputātiem un ne tikai britu, bet arī citiem Gijam Ferhofstatam, kurš uh, plenāra sesijā teica, ka ir saņēmis simtiem ēpastu no cilvēkiem, kas uh, raksta, ka nevēlas zaudēt savas Eiropas uh, pilsoņu tiesības, un tur negāja runa par to, vai viņi dzīvo ārvalstīs, vai arī, ka tas. Uh, ļoti tieši ietekmētu viņu dzīves. Viņi jutās kā eiropieši un viņi augsti novērtēja pievienoto Eiropas pilsonības vērtību kā britu pilsoņi, kas dzīvo Lielbritānijā, un tas bija ļoti svarīgs signāls šim parlamentam. Un tas arī tika saklausīts, kad mēs saņēmām šos lūgumrakstus. Tas ir mainījis diskusiju gaisotni parlamentā. Uh, jo tas nozīmē, ka uh, lielākā daļa diskusija par Eiropas pilsonību ir kļuvusi par plašāku diskusiju, un tā vairs neācies tikai uz 4,5 uh, miljoniem cilvēku vai 1,5 miljoniem brītu, kas dzīvo kaut kur Eiropas Savienībā, vai 3 miljoniem eiropiešu, kas dzīvo Lielbritānijā. Tas uh, bija arī jautājums par to, kā brīti uztver sevi Lielbritānijā un tas eh, tiešām noveda pie pilnīgi atšķirīgas diskusijas Eiropas parlamentā. Un tad, kad pirms dažām nedēļām, eh, aptuveni mēnesi iepriekš notika uzklausīšana par Eiropas pilsonību, ko kopīgi rīkoja Petī un Lībe komitejas, tad diskusijās eh, ar Gīju Ferhofstatu tas ļoti skaidri parādījās. Šī uzklausīšana nu, Es pieminēšu, kāpēc es biju nedaudz uh, dusmīga par uh, piedalīšanos uh, šajā sanāksmē. Tur bija pārstāvi arī no UKIP partijas, un viņi nesniedz atbildes šiem jautājumiem, bet es esmu nobādājusies, ka šobrīd ir mm, Lielbritānijas pilsoņi, kas ierodas Eiropas parlamentā, lai runātu ar deputātiem tieši un tie deputāti, kuri aizstāvēja izstāšanos no Eiropas Savienības, tagad nevar saņemties drosmi runāt ar šiem pilsoņiem aci pret aci un tikties ar cilvēkiem, kas iesūta lūgumrakstus. Es domāju, ka tas ir smags sloks eh, cilvēkiem, kas uzdod konkrēts jautājums Eiropas eh, parlamentam. Varbūt tas izklausās politiski, bet manuprāt ir svarīgi atzīmēt, ka jūs eh, dzīvē esat atraduši laiku, lai ierastos Eiropas parlamentā, uzdod šos jautājumus Un es cerētu, ka daži no tiem deputātiem, kas veltīja daudz laika un izniekoja parlamenta resursus, lai nomēlnot Eiropas Savienību, beidzot pastāstītu, kāpēc viņi izvēlējās šādu nostāju. Gribēju tikai apliecināt, ka ir plašs konsensus starp dažādām partijām šajā parlamentā par pilsonības jautājumiem. Tieši tāpēc mēs tiekamies šajā sanāksmē šodien pēc uh, vasaras. Mēs gatavosim rezolūciju un gādāsim par to, lai tur atspoguļot ne tikai šo 4,5 miljonu bažas, bet uh, atspoguļotu arī to Britu pilsoņu bažas Lielbritānijā, kas vēlas paturēt Eiropas Savienības pilsonību un ar to saistītās tiesības. Tas nebūs vienkārši, tas nav vienkārši koncepcionāls jautājums, bet uh, mums te ir gudri cilvēki, kas uh, var sniegt savu ieguldījumu, kad runājam par šiem jautājumiem kā princips eh, ir jāatzīst, ka ir daudz miljonu brītu, kas uzskata sev par eiropiešiem un uzskata, ka viņi kaut ko zaudē pat tad, ja paliek savā salā. Paldies! Pīter, lūdzu! Jā, es gribu tikai papildināt, es varētu teikt, ka mūsu politiskā grupa, mums vairs brītu nav mūsu rindās, mēs uh, mazgājam rokas nevainībā, bet tā jau nav, par to jau te nav runa. Uh, Toreiz, kad eh, bija runa par to, ka Brexits nozīmē Brexit, arī mūsu politiskā grupa cīnījās par to, lai rezolūcijā um, tiktu pieminēta arī atkāpšanās no Brexit. Un tāpēc, nu, jā, šķiršanos jau arī teoretiski un praktiski var apturēt, un tāpēc, eh, jā, es gribētu uh, aicināt lūgumrakstu iesniedzējus turpināt, uh, um, paust savus argumentus ne tikai šeit Briselē, bet arī mājās, jo ir vajadzīga diskusiju atmosfēra, diskusija gaisnotne. Visi fakti Eh, runā pret Brexitu, un tik un tā par to ir izlēmts. Un tāpēc eh, nevajag eh, apstāties, es jūs aicinu turpināt strādāt un arī publiski runāt par jūsu um, bažām. Mēs šeit palīdzēsim jums, tas ir skaidrs, bet turpiniet par to runāt arī um, Lielbritānijā. Un kā jau priekšsēdētais teica, mēs turpināsim šīm lietām sekot, un mums ir jārūpējas par to, lai cilvēktiesības šeit nebūtu zaudētājs. Paldies! Paldies! Neviens cits negrib izteikties. Lūgumraksti ir ļoti svarīgi, arī šie ēpasti ir ļoti svarīgi, bet pēdējās trijās nedēļās uh, Lielbritānijā tomēr šis tas ir noticis. Daudzi uh, ir neapmierināti un nepieņem situāciju. Kas tad ir noticis? Uh, Premjerministra Mēja teica, ka Lielbritānija ir izlēmusi ar nelielu pārsvaru, ka uh, tas tagad ir jāpieņem, uh, godājumie pilsoņi, uh, dodiet man spēcīgu mandātu, uh, stingram Brexitam, un to es tad arī īstenošu. Kāda bija Britu pilsoņu atbilde? Nē. Es eh, redzu, ka arī Britu sabiedrībā šis jautājums ir atvērts un ir svarīgi, lai mēs turpinātu sekot šim jautājumam un lai viņi eh, redzētu, ka viņi šeit ir laipni gaidīti. Visi Britu pilsoņi šeit ir laipni gaidīti, tāpat kā jebkurš cits a, eh, savienības pilsonis. Viljamson kungs, jūsu lūgumrakstīts paturēts atvērts. A, un uh, mēs pie, tās atgrie, pie tā atgriezīsimies, ja šis jautājums atkal aktualizēsies. Jonasans Gatarič ir arī ir Britu pilsonis, un 1142 uh, ir šis lūgumraks, lūgumraks tiesniecais ir klāt, un viņam dod vārdu. Paldies! Es esmu Lielbritānijas pilsoņis, kas dzīvo Lielbritānijā. Mans lūgumraksts ir visu dalībvalstu pilsoņiem. Es esmu starptautisko tiesību aizstāvis. Mans mērķis ir identificēt vislabāko procesu um, gadījumam, ja jebkura dalībvalsts atstās Eiropas Savienību. Es domāju, ka uh, šajā procesā jāievēro cilvēktiesības un pamatiesību hartā noteiktās tiesības. Uh, Es domāju, ka procesam vajadzētu iedrošināt pilsoņiem piedarīties sarunās no Eiropas Savienības puses, un tas vajadzētu ļaut uh, individuāliem pilsoņiem uh, apelēt pret lēmumiem, kas pārkāpja viņu tiesības. Um, līgumā nav noteikts, kas notiek ar pilsonību, ja dalībvalsts izstājas. Tas nozīmē, ka Brexits uh, radīs precedentu attiecībā uz pilsonību, un tas apdraud nākotnē pilsonību, ja šeit vairāk tiks dota vara valstīm nekā tiesību ņemšanai vērai. Eiropas pilsonībai ir jābūt tādam stipram, pēcspēcīgam procesam. Es gribu, lai visiem pilsoņiem būtu iespēja uzzināt, kas notiek un reaģēt ir jāizskaidro fakti, lai individuāli pilsoņi var apelāciju iesniegt pret uh, lēmumiem, kas pārkāp viņu personīgās tiesības. Es domāju, ka Eiropas Savienībā vajadzētu organizēt uzklausīšanas visā Eiropas Savienībā, tā skaitā apvienotajā karalistē, lai pilsoņi varētu uh, dalīties ar savu pieredzi, kā tas viņus skars. Tas ir morāls un arī juridisks jautājums, bet ir arī jautājums, kas skar efektīvu administrāciju, ir jāpanāk pozitīvs rezultāts Eiropas pilsoņiem un jāiestājas par to, ko Eiropas pilsoņi ir sasnieguši starptautiskā starptautiskajā sadarbībā. Tātad es aicinu skaidrību par juridisko procesu, ar kuru um, tiks pārtraukta pilsonība, kad dalībvalsts būs izstājusies. Eh, jā, varbūt, ka ir saprātīgi pārtraukt Eiropas pilsonību tās valsts pilsoņiem, kur izstājas, bet eh, kā tas notiek, to saprast ir ļoti svarīgi, jo tas palīdzēs mums saprast, kā pilsoņi varētu izmantot institūcijas, lai ietekmētu šo procesu un lai uh, iesniegtu apelāciju pret jau kādu netaisnību, kas no tā izriet. Eiropas pilsonība ir papildus pilsonība. Uh, dalībvalsts pilsonībai tā tiek piesaistīta nacionālajai pilsonībai, bet tā ir atsevišķa. Uh, Kā pilsonis es redzu, ka ir saiknes starp manu nacionālo un supranacionālo pilsonību, bet es arī redzu un novērtēju atšķirības. Uh, Es novērtēju tās tiesības, kādas man šķiet, eh, tātad, kādas man piešķir eh, Eiropas pilsonība. Es esmu biedrs 500 miljonu savienībā. Eh, es redzu, ka es varu piedālē, piedalīties Eiropas parlamentu vēlēšanās un varu baudīt Eiropas saimnības sasniegumus. Tātad man nešķiet pietiekami pieņemt, ka saiknes starp nacionālo un starptautisko pilsonību nozīmē to, ka dalībvalsts izstāšanās pārtrauc šo saikni. Uh, Es vienkārši negribu atteikties no pilsonības, kas dod man uh, bezprecedenta brīvību pasaules vēsturē. Un Eiropas Savienības eh, pilsonība uh, ir arī kā tāds sociāls līgums starp pilsoņiem un Eiropas Savienību. Uh, Un šī līguma pārtraukšana pieprasa diskusijas, sarunas starp pilsoņiem un Eiropas Savienību. Un laikā, kad ir aizvien vieglāk dalīties ar informāciju ar cilvēkiem un uzklausīt viņus, Tas nav saprātīgi un arī ētiski pieļaut to, ka nacionāls referendums pārtrauc um, startautisku pilsonību tik daudziem cilvēkiem. Eiropas Savienības pamatiesība harta nosaka, ka katram cilvēkam ir tiesības tikt uzklausītam pirms jebkāda individuāla pasākuma, kas varētu viņu negatīvi ietekmēt, tiktu veikti. Uh, un šīs tiesības tikt uzklausītam ir visiem mums iespēja kopā strādāt pie šī jautājuma. Uh, ir jābūt iesaistošam procesam, ir uh, jāparāda, kā um, ir saistīti šie atšķirīgie viedokļi, ir jārada jaunas uh, idejas, jādod iespēja radīt jaunas idejas. Uh, Tātad es gribētu uh, aicināt Eiropas Savienībai uh, īstenot uzklausīšanu programmu, uzklausot ierindas cilvēkus, kuri dalītos uh, pieredzē ar attiecībā uz to, kā eh, pilsonības pārtraukšana viņus ietekmētu. Eh, tādējādi varētu savākt eh, pier, pierādījumus par to, kas notiks, un šie pierādījumi būtu jānodod Eiropas Savienības sarunu vedēju komandai, lai varētu pieņemt pamatotu lēmumu. Brexits, ja tas notiks tā, kā es to aprakstīju, radītu uh, Uh, um, uh, iespēju veidot iesaistošāku demokrātiju Eiropā un uh, pozitīvā gultnē ievirzīt nākotnes attiecības starp Britu pilsoņiem un Eiropas Savienību. Būtu jābūt taisnīgām iespējām ietekmēt to, kas notiek, un iebilst, ja tiesības netiek ievērotas. Paldies! Köszönöm szépen én is. Paldies! Es arī jums gribētu apliecināt, ka mēs eh, šeit apspriedīsim katru soli šeit parlamentā, mēs veidosim šo procesu caurskatāmu un arī eh, publiski izteiksimies. Eh, un, kā jau tika teikts, es uzskatu, ka šis jautājums vēl nav noslēgts. Divos gados var parādīties vēl daudz problēmu, kas var mainīt sabiedrības viedokli. Vai vēl kāds grib izteikties? Jā, lūdzu. Paldies. Šoreiz es runāšu kā parlamenta deputāts, nevis kā lūgumraksta iesniedzēja pārstāvis. Vispirms es gribētu um, sveikt šo lūgumrakstu. Runājot par pilsoņu uzklausīšanu, protams, šis parlaments var centies to vienmēr darīt dažādos veidos, un eh, lielākā daļa mūsu komiteja organizē publiskas uzklausīšanas par dažādiem eh, Brexit aspektiem un citiem jautājumiem, bet lūgumrakstu iesniedzējs pamatot norāda, ka tas būtu jādara sistemātiski un tādā veidā, eh, lai uh, Eh, cilvēkiem būtu viegli eh, dalīties savā pieredzē. Eh, tad, kad jūs devāties uz Briseli, jūs droši vien pirkāt biļetes un tērējāt savu laiku, un mums ir jāpatur prātā, ka ir ļoti daudz pilsoņu, kuriem nav šādas iespējas tā rīkoties tā, kā jūs to esat darījis. Man priekšādātāji kungs ir bail, ka man diemžēl ir jādodas uz citu sanāksmi drīz, tāpēc ļaujiet man tikai pateikt, ka uzklausot šos visus lūgumu rakstus, to ir tik daudz, e, katrs no tiem e, aplūko citu e, problēmu aspektu, kurus rada Brexit, Uh, un daudzus atbalsta arī daudz citu cilvēki. Uh, atgādināšu jums, ka šie lūgumraksti ir tikai uh, aizberga redzamā daļa. Tas parāda, cik plašs un dziļš ir visu šo sajūtu diapazons, kas ir Britu pilsoņiem. Viņi jūtas Eiropieši, uh, Eh, citi savukārt domā par to, kā praktiski tas eh, eh, viņus ietekmēs, kā viņi zaudēs zināmas tiesības. Tas tiešām cilvēkus satrauc līdz sirds dziļumiem, un tas, ko mēs šeit un citur dzirdam, ir ļoti svarīgs, un um, mums tas ir jāņem vērā. Paldies! Kas ir mums īpanīnišs? Paldies! Paldies arī Gātreča kungs, paldies par šo uh, lūgumrakstu, par prezentāciju un atstāsim arī šo uh, lūgumrakstu atvērtu. Un tagad Denisa Hiksa uh, lūgumraksts 808. Lūdzu, jums vārds. Priekšsādētāji, paldies, ka dodat man šodien iespēju izteikties šeit, lai man varētu uzklausīt nedaudz uh, par kontekstu. Es nekad neesmu bijis iesaistīts politikā. Šī ir pirmā reize. Un es esmu uh, uh, tik ļoti vīlies, ka es atteicos uh, no savu parlamentu, jo es netie, neticu, ka um, mani vietējie politiķi var man palīdzēt, un tāpēc es vēršos pie um, uh, pie Eiropas parlamenta. Es esmu no ķīmijas rūpniecības, es radu pievienoto vērtību Eiropā, Un man ir jābūt piesardzīgam, pieticīgam. Es uh, nesaprotu lielāko daļu Eiropas likumdošanas. Es dažkārt uh, strādāju ar kaut kādām direktīvām. Es ieviesu rīču regulu manā uzņēmumā, bet pirmo reizi šeit uzstājos kā individs. Bet es ceru, ka uh, jūs mani skatīsiet kā tādu vienu lietu. Uh, pieredzi. Es esmu eh, vērsts uz eh, rezultātiem un cenšos vienmēr panākt konsensu, jo esmu no uzņēmētarbības vīdes, bet es gribētu uzsvērt vairākas lietas turpmākajās minūtēs. Pirmkārt, kas arī atspoguļo šā rīta diskusijas, man tiešām nepatīk, ka mani izmanto kā tādu uh, sarunu objektu. Uh, šajās te sarunās, uh, ka mani bīda no viena galda puses uz otru. Uh, Es domāju, ka um, šī ideja par uh, ieguvumiem, um, es domāju, ka ilgtermiņā um, jaunieši, uh, kas dzīvo tagad Lielbritānijā, prasīs atkal iestāties Eiropas Savienībā. Es domāju, ka tur ir ieguvumi. Es gribētu, uh, lai. Uh, Eiropas parlaments Brexitu uh, klasificē kā ļoti specifisku lietu, un uh, varbūt eh, panāk kaut kādu veidu, pātrinātā veidā, kā britu pilsoņi, kas atbild zināmiem kritērijiem, par kuriem varētu lemt iestādes, eh, lai viņiem ir priekšrocības. Es patiesībā ierados 91. gada oktobrī uz Bēļģiju, man šeit atsūtīja mans uzņēmums, tad es aprecējos ar uh, francūzieti, viņas. Uh, Vecāki bija poļi, kuri um, aizbēga no Polijas uh, īsi pirms sākās otrais pasaules karš, jo viņiem bija jāizlemj, vai palikt tur, vai uh, beigt pie savas ģimenes uz Franciju. Man ir divi bērni, viņi ir uh, divvalodīgi, viņi runā uh, franču un uh, angļu valodā, viņi uh, ir gan britu, gan francijas pilsoņu. Viņi abi studē doktorantūrā Londonā šobrīd. Tātad jūs redzat, ka es esmu diezgan labs piemērs uh, Eiropas ideālam. Tas gandrīz ir pats labākais piemērs. Tātad jūs redzat, kāpēc es šobrīd uh, esmu pilnīgi uh, mests. Uh, uh, pilnīgi šokā par to, ko eh, ir uh, eh, izdarījusi Lielbritānijas politiskā sistēma. Es esmu šokā par to, ka mūsu politiķi, un norādīšu arī to, ka mūsu prese pieļāva uh, vienkāršojumus un nepatiesības, kas iz, izlēma referendumu rezultātu, ka viņi to pieļāva. Un varbūt centīšos to nedaudz izskaidrot. Pēc balsojuma Patiesībā es jutos kā mana poļu sievas māte, jo man bija jāizlemj. Um, viņa toreiz domāja, vai bēgt no polijas vai nē, un tagad es konstatēju, ka man ir vairāk finanšu uh, līdzekļu Beļģijas pensijas fondā nekā li Liebritānijas pensiju fondā, un es dzīvoju Francijā, bet, diemžēl, es pavadīju uh, vienu gadu Liebritānijā, uh, un tāpēc es esmu zaudējis šo um, dzīvošanas turpināmību. Un tāpēc Eiropas parlaments, kā pēdējā instance, demokrātiskā institūcija, kurā es vēršos, es ceru, ka uh, jūs pieņemsiet manu lūgumu, aicinājumu um, um, um, sniegt man citas valsts pilsonību. Jūs varat atrast kaut kādu citu veidu, kā um, Uh, pārliecināt valstis, uh, uh, ka Brexits ir īpašgadījums. Es tagad gribētu, lai man būtu īru vecstāvs, bet man nav, diemžēl. Es vairs tā tad neturpinu dzīvot šeit, es nevaru pieteikties uz pilsonību šeit. Uh, un man ir risks, ka man būs franču bērni īpašumi eh, Beļģijā un Francijā, un man varbūt vajadzēs vīzu, lai uz šajiem vispār ierastos. Tas ir neprāts. Pēc tam, kad es 92. gadā šeit ierados, eh, es patiesībā um, atbraucu šeit, lai paliktu. Vēl viena lieta, ko es konstatēju, varbūt, ka juridiski tas nav pareizi, jo es šorīt diskutēju ar juristu, bet es uzskatu, ka uh, Eiropas Savienībai tagad uh, Eiropas uh, valstīs līdzīvojošos uh, eh, britu pilsoņus tagad iemest sarunu katlā, es nedomāju, ka tas ir godīgi. Es domāju, ka Eh, apvienotā karaliste ir atteikusies no nediskriminācijas principa pēc eh, valsts piedarības, bet es domāju, ka Eiropas Savienība paturēs to vēl ilgi, eh, kamēr arī Lielbritānija jau būs izstājusies, un es joprojām esmu Eiropas pilsonis. Es gribētu pateikt, ka attiecībā uz manu um, pilsonības pieteikumu. Tā ir loterija, kā jau minēju. Es patiecībā pieteicos uz uh, pilsonību, esmu jau nogaidījis četrus mēnešus, uh, neesmu vēl saņēmis atbildi, un tagad es uh, pieteikšos arī uz Francijas uzturēšanās atļauju, jo es esmu ļoti satraukts, kas notiks pēc pusotra gada. Es vienkārši mēģinu atrast kaut kādas iespējas saglabāt to dzīvi, ko es ar savu ģimeni esmu izveidojis. Ja es varētu noslēgt arī ar to, ko teicu, tad uh, gribēju vēl pateikt par to, kas te tika teikts. Pirmkārt, jūs droši vien uh, sapratīsiet, ka tad, kad es dzirdu vārdu reciprocitāte, apusējība šajās te uh, sarunu vadlīnijās, tas mani iedzina šausmās. Otrā lieta, ko es gribētu teikt, varbūt, ka Eiropas Savienība varētu būt pietiekami jauka un atļaut apvienotajā karalistē palikt Eiropas Savienībā, tad es eh, gribētu eh, dot eh, vienu tādu kā ideju domu. Pabeidziet šīs sarunas pirms Ziemassvētkiem, lai apvienotās karalistas pilsoņiem būtu viens gads uh, kura laikā viņi varētu tikt informēti par konsekvencēm, jo referendumā nebija nekāda runa par tām sekām. Un daudzi mani līdzpilsoņi noteikti tāpat domā, ka tad, kad būs zināmas sekas, ka, ko tas nozīmē šis Brexits, tad daudz cilvēku mainīs domas. Paldies! Es jau tā esmu pārtērējis jūsu laiku. Kas ar mums ir panīnī? Jā, liels paldies! Kobeta kungam vārds tagad. Jā, tikai viens punkts pirms, eh, patiešām man būs iet prom uz otru sanāksmi. Lūgum raksts eh, iesniedzējs šeit pieminēja iespēju, mm, kā risināt jautājumus, kas saistīti pilsonēs pirms Ziemassvētkiem, pirmajā kārtā sarunām. Un tas mums izraisa problēmu, ka pat, ja tas tiks sasniegts, uz principu, ka ne par ko nav vienošanās, un par visu ir vienošanās, bet pilsēni gribēs zināt līdz pašām sarunu beigām, par ko tad ir bijušas, bijusi vienošanās, kas tad ir panākts. Un tādēļ mums vajadzētu pajautāt varbūt, varbūt atsevišķiem noliekumam par pilsoņu tiesībām, kas tiek pieņemtas uh, procesa sākumā, un uh, nekļūtu par uh, ķīlnieku citiem jautājumiem šim jautājumam. Un 50. pāns, protams, atsaucas arī uz vienu vienošanos. Tātad tas ir tāds juridisks šķēršļs, citiem vārdiem sakot. Uzklausot šorīt Konstitucionālo tiesību komitejā, mēs diskutējām par, ar juridiskiem ekspertiem par to un atskanēja ieteikums, ka tomēr jā, ja ir šāds apmienoša nolīgums, kas būs tiks panāks uh, nākamos trīs mēnešos par šo daļu, tad kas tad notiek ar pārējo? Tad varētu būt uh, vēstuļa apmaiņa starp Eiropas Savienību un Afrino karalisti, un kur abas puses apņemtos ieviest to šo aspektu, tādēļ, uh, ka ir nepieciešams šo instrumentu noskaidrot. Un es domāju, uh, ka tas ir kaut kas, ko šajā parlamentā, varbūt arī dalību valstu parlamentos vajadzētu apsvērt, jo tas palīdzētu mums radīt eh, zināmā apjomā drošību. Jā, paldies, un vēlreiz eh, atceros, ka man jāiet prom. Jā, paldies. Es garantēju arī, ka Hiksa kungam, ka mums svarīgais, mums, ir, mums tiešām ļoti svarīgi principiāli jautājumi. Sarunas tikko kā ir uzsākušās, un mēs strādājam jau tagad ar šiem jautājumiem. Tas mums ir būtisks princips, ka mēs strādājam pie tā. Un tas, kas tagad notiek, Tas nozīmē, ka mēs mēģinām labot kaut kādus nepareizus lēmumus vai sliktus lēmumus. Tas varētu notikt arī šajā jautājumā. Varbūt, ka šo lēmumu varētu arī Lielbritānija, tā sakot, pavērst citā virzienā, bet to varēs izdarīt tikai Briti. Es paldies Hiksa kungam, šīs lūgumraksts paliek atvērts, un mēs turpināsim sekot situācijai. Un tagad 700. 2016-os petíció. Lūgums 832. Lūguma raksta iesniedzējs pats nevarēja ierasties. Tagad došu vārdu. Tā kā šie abi lūguma raksti tiks izlaisti. Došu tagad vārdu Laurē Tilindītei un Evai Marijai Popčevai. Viņas ir eh, veikušas pētījumu un eh, viņas prezentēs šo pētījumu. Uh, Jā, paldies par šo iespēju prezentēt mūsu darbu. Jā. Esam priecīgi, ka varam to prezentēt pilsoņu klēbūtnē, kuras skar tieši uh, Brexit, un uh, šeit runa ir par uh, pilsoņu tiesībām, un mēs uh, esam strādājuši pie šī jautājuma. Mēs abas uh, kopā ar kolēģi strādājam, uh, pie, uh, strādājam šajā Eiropas parlamentā pētniecības dienestā un prezentējam savus pētījumus parlamentam, komitejām. Mēs esam publicējuši arī pētījumus līdzīgi kā šie, tas nav pagaidām tiešais te pieejams, bet nākamais dienās tas tiks publicēts. Un šeit runa ir par pirmajām prioritātēm Brexit sarunās, kā Korbets, Korbets kungs teica, ka tur ir tā kā tādas divas fāzes, un šeit ir prioritātes pirmajā fāzē. Ne tikai par Eiropas Savienības pilsonības jautājumiem, bet arī par finanšu saistībām eh, Afrikā karalistē, Eiropas Savienībā un arī iespējamām eh, robežu jautājumiem par. Uh, Eh, Ziemeļīriju un eh, Lielbritāniju un eh, par, pie, par, par lielās piedienas vienošanos. Mēs šeit savā pēdējā fokusējamies, protams, uz Eiropas Savienības pozīciju un šīm trim galvenajām prioritātēm. Un tāpat arī runājam arī par vairākām sakām par šādu gadījumu, ja netiks panākt vienošanās. Un Tā, protams, ir mūsu interpretācija. Mēs nevaram ņemt vērā citus scenārijus, uh, ja būs uh, sarunās savādāk veida vienošanās. Citiem vārdiem uh, sekot, došu vēl vārdu savai kolēģei Laura. Good afternoon. And... Jā. Liels paldies, paldies, kā sniedzat mums iespēju dalīties ar šiem pētījumu rezultātiem par pilsoņu tiesību jautājumu kontekstā notiekušajām sarunām. Jau tika teikts, ka. Jā, tā mēģina atrast at pareizo slaidu. Vienkārši pārēc pāri vairākiem slaidiem. Kā mēs visi zinām, tad eh, Eiropadom pieņēma vad, vadlīnijas aprīļa beigās, kas nosaka, kas, eh, kādēļ jābūt eh, šai pieejai sarunās pirmajā fāzē Tātad, eh, kā atsaistīt eh, Agno karalisti no Eiropas Savienības, kā panākt eh, noteiktību iesaistību pusēm, protams, arī ieskaitot pilsoņus, tas ir tieši tas, kas ir šajā pirmajā fāzē sarunās svarīgi un notiek fokusēšana tieši šo aspektu. Eiropadome nosaka arī vadlīnijas, kas šeit izvirs vairākas prioritātes šai fāzē. Pirmajā sarunu fāzē iekļauj arī prioritātes kur arī Eiropas parlaments tās jau ir noteicis savās agrākajās rezolūcijās. 5. aprīlī, tā kā kol mana kolēģi jau teica, ir runa par pilsontiesībām, finanšu saistībām, lielās piedienas vienošanos, un šie jautājumi Mēs šodien runājam par pilsoņu tiesībām, tikai, bet arī, arī par eh, brīvām pārvietošanos un tiesībām, kas saistīts ar brīvu pārvietošanos, proti uzturēšanās atļaujām, vienādu attieksmi un sociālās, pa, sociāla pakalpojuma koordinācijas, sociālās drošības. Eh, un eh, mēs šeit runājam arī par uzturēšanās atļaujas un, un šo pilsoņu tiesībām, arī par sociālo drošību. Un ko tas nozīmē, mēs šeit runāsim arī drusku par to, kāds pašreizējais juridiskais ietvers pašlaik izskatās. Uh, kādas ir un kādas varētu būt sekas Brexitam. Un man kolēģi jau arī jau teica, ka ļoti sarežģīti, protams, zināt, kas notiks. Bet ko mēs varam darīt? Mēs, protams, varam vairāk rūpīgi paraudzīties, kāda ir Eiropas Savienības uh, pozīcija, kas uh, ir uh, vadlīnijās, Eiropadomes sarunvešanas vadlīnijās un komisijas darba principos. Mm -hmm. okay. Tas nīķi, Leonārds. Um. Jā, kas ir, kas jau ir ticis pateikts, un es arī apzinos, ka tas jau ir labi zināms. Un eh, šīs atvesinošais raksturs. Tad cilvēkam ir jābūt eh, darībās pilsonim, lai viņ, viņš, viņš varētu būt eh, Eiropas Savienības pilsonis. Tātad tas izriet no daivās pilsonības. Un ir arī debates, kas balstās argumentiem, ka ir uh, šeit uh, izskanējuši proti vajadzētu reformēt Eiropas Savienības pilsonības uh, konstrukciju, to vajadzētu tad vairāk iekļaujoši padarīt un pašais notiekušas diskusijas, jūs vajadzētu vērtēt šo slaidu kā tādu sliktāko scenāriju, proti, kas varētu kāda varētu būt juridiskā situācija, ja nebūs panākt vienošanās, un uh, nav arī, nebūtu nekādas arī uh, vienpusējas garantijas sniegtas uh, uh, Eiropas Savienības 27 dalību valstu un apvienotās karalīstas pilsoņiem. Tātad, ja nebūs šīs atsevišķās dalībās pilsoņiem, tad būs tā saucamie apvienotās karalīstas uh, pilsoņi, būs trešās valsts pilsoņi. Uh, ja nebūs vienošanās. Tātad, kas, eh, kādi eh, likumi tur būs jāpiemēro, protams, tur būs arī imigrācijas, migrācijas eh, noteikumi. Un tad būs ļoti sarežģīta juridiskā situācija. Ko tas nozīmē? Ko tas nozīmē ar Eiropas Savienību? Saka, iet trešās, trešo valstu pilsoņiem, piemēram, ilgtermiņa uzturēšanās atļaujas direktīva, kas a, tiek attiecinās trešās valsts pilsoņiem vai zilās kārtietas direktīvas vai studenti, kas ir trešās valsts a, pilsoņi un tam līdzīgi. Uh, Eiropas Savienības 27 pilsoņiem situācija, protams, ir nedaudz atšķirīga, tādā nozīmē, ka viņi nezaudēs statusu, Eiropas Savienības pilsoņu statusu kā tādu, bet skaidri, ka Eiropas Savienības 27 valstu pilsonis, kas varētu eh, eh, Avnā karalistē, tad viņi, protams, būtu izslēgti no šīm nacionālām imigrācijas normām un būtu um, tad jāskatās, eh, kā uz viņiem attiecas šīs imigrācijas likumdošana Avnā karalistē. Uh, Tātad Eiropas Savienības 27 pilsoņiem un apvienotās karalīs pilsoņiem. Uh, tātad uh, uzņemošā dalību valstī būs svarīga šī valsts piedarības jautājums un pirms dažām dienām Vācijas statistikas birojas publicēja arī to, ka naturalizētie Britu pilsoņi 2016. gadā ir palielinājušies 316%. 60%. Tātad viens no lūguma raksta ir, ir iesniedzējiem jau to, to pieminēja. Un, eh, tātad tā ir milzīga juridiskā nedrošība, ar ko šeit saskaras cilvēki. Un, protams, šī vienošanās ir, būs būtiska tiesībām. Un, eh, ja, tā kā nav nekādas vienpusējas garantijas, un, un tas rada vēl lielāku juridisko nedrošību. un tur ieraugās ir eh, uz to, kādas ir attiecīgās eh, valsts piedarības eh, sniegtās garantijas. Kāda ir Eiropas Savienības nostāja, kas ir, ir izvirzīta? Um, sarunu vešanas vadlīnijās un komisijas darba dokumentos. Komisijas darba dokumentos ir būtisks princips pilsoņu tiesības. Uh, Abi dokumenti pirmkārt saka, ka šīs garantijas, tām ir tiesību status, tās ir atvasinātas no Eiropas Savienības tiesībām, tam, protams, saistībā ar direktīvu vajadzētu e, iekļaut arī tiesības piemēram, arī vecākiem cilvēkiem pensijas tāpat arī iekļauj tādas tiesības, kas ir, e, ka tiek sniegtas, piemēram, uzturēšanās tiesības, kuras var saņemt arī pēc izstāšanās. Vai ir šie nosacījumi iztenot vai nē, un tur vajadzētu arī Eiropas Savienības 27 pilsoņiem un Afrontē karalistē pēc izstāšanās Afrontē karalistes pilsoņi. Eiropas Savienības 27 uh, valstīs uh, tātad ir runa par šiem 4 līdz 5 miljoniem pilsoņu. Tātad uh, tas tiesības attiec uz visu dzīves laiku. Komisijas darba dokumentā ir vairāk detalizēti runāts par šīm uh, sarunu vešanas uh, pamatprincipiem vadlīnijām. Vajadzētu būt tādam pašam aizsardzības līmenim, kā pašreiz ir Eiropas Savienības tiesības, kā to ir uh, interpretējusi Eiropas Savienības tiesa. Un tas mums noved pie nākamā jautājuma, kāds ir pašreizējais aizsardzības līmenis. Jā. Yeah. Es šeit uh, neieslīgšu detaļās par visām kategorijām, kas ir šeit minētas uz slaida, jo es šorīt no rīta jau prezentēju materiālu un vairāk jautājumu, jo mēs pieskārtējamies, bet tomēr gribētu uzsvērt vairākus jautājumus, kas šeit ir pieminēti. Pašreizējie nosacījumi, kāds pašlaik ir uh, pašreizējais standārts uh, aizsardzības līmenim, ko garantē Eiropas Savienības tiesības Juridiskā situācija ir šāda, proti nosacījumi rezidentiem, kas ir pateikts pilsonības direktīvā un vai direktīvā 2004-38, tas ir atkarīgs no kategorijas, personu kategorijas, par ko ir runa. Piemēram, vai viņi ir darbinieki, vai pašnodarbinātie studenti, vai ekonomiski neaktīvas personas. Par darbiniekiem. Darbinieki strādnieki ir ar to pietiek, lai būtu tiesības uzturēties Eiropas Savienības dalību valstī. Un Eiropas Savienības tiesa jau pirms kāda laika, ilgāka laika, judikautūrā ļoti skaidri saka, ka tur ir nepietiek ar to, ka eh, likumos tiek noteikts tādas ļoti plašas tiesības eh, brīvi pārvietoties, jo to var ļoti šauri interpretēt dalību valstī. Tādēļ tiesa teica, ka darbinieks, strādnieks ir jebkura persona, kura eh, ir eh, nodarbinātības aktivitātē, paviļaut tātad citas personas likuma attiecībām un eh, attiecībā uz daļēju darba laiku vai attiecībā uz darba samaksas līmeni. Ir tikai neliels darbinieku skaits, kas nav būtisks, lai kā kvalificētos kā darbinieks. Ko tas nozīmē? Mēs dzirdējām arī šorīt no rīta, ka dažas dalība valstis uh, ieviesušas uh, minimālā uh, ieņēmuma līmeni, tādu kā slieksni, minimālās prasības attiecībā uz uh, nostrādātāju darba stundu skaitu nedēļā. Tas nav, kā Eiropas Savienības tiesa to saskata. Un, uh, ja tik šauri tiek definēts, tad, tad tikai daži no šiem nosacījumiem kūs labumu. Un eh, tad tas viens no jautājumiem, kur vajadzētu risināt eh, sarunās, kāda ir darbinieku definīcija. Un komisija ļoti skaidri saka, ka tas ir kā to interpretē Eiropas Savienības tiesa. Bet sākas implikācijas, kā šodien arī dzirdējām, ka tieši šie atipiskie darba attiecības varētu citādā ja būtu, būtu apdraudētas, kas neatbilst šai definīcijai. Tātad citas kategorijas, izņemot uh, uz, to, ka šeit ir arī tāda kritērija kā apdrošināšanas uh, jautājums. Tas arī fakts par piekļuvi uh, valsts veselības uh, Eh, sistēmā, ja pakāpojumu iestādē, jā, to nevienmēr akceptē apvienotā karalista komisija 2012. gadā ir uzsākusi pārkāpumu procedūru par šo jautājumu. 2016. gadā komisija ir apstiprinājusi, bet tas tomēr vēl nav skaidrs, eh, kāds būs šo rīcību rezultāts šajā gadījumā, proti kas būs tas, kas eh, būs jādiskutē tieši izstāšanās kontekstā. Un tam var būt ļoti tāds eh, katastrofāls efekts, eh, kas ir, izman... tie, kas ir izmantojuši brīvas pārvietošanās tiesības. Um, family members. Ģimenes locekļi. Nu, atkal šobrīd ģimenes locekļi neatkarīgi no pilsonības var. Uh, kļūt par Eiropas pilsoņiem, izmantojot līgumā paredzētās tiesības un uh, paraugoties uz to, vai tas ir dāsns piedāvājums vai nē, jāteic, ka trešo valstu pilsoņi Eiropas Savienībā tiek pakļauti stingrākiem noteikumiem, kas uh, ir noteikti ģimenes apvienošanas direktīvā, kas ir piemērojama trešo valstu pilsoņiem. Un vakardien es pat uh, konkrēti parādzījos, ko tas nozīmē. Un um, šī direktīva attiecas uz uh, trešo valstu valsts piedrīgajiem. Un um, arī skaidro to, ko es pilsoņu šobrīd varētu zaudēt. Uh, Direktīva dalībvalstīm patiešām atļauj prasīt, lai ģimene pierāda regulārs un stabils ienākums. Un, piemēram, dalībvalstis eh, drīkst izvēlēties, vai tās eh, kādu mājokli uzskata par normālu, pieņemamu, salīdzināmu ar citiem mājokļiem šajā reģionā. Uh, Un uh, ir iespējams izvirzīt arī valodu prasības ģimenes locekļiem. Un raugoties uz to no sliktākā scenārija, ka netiek panākta vienošanās, tad e, es pilsoņi te varētu zaudēt ļoti daudz, it īpaši uh, ģimenes apvienošanas gadījumos. Manuprāt, es pārlekšu pāri nākamajam slaidam par administratīvajām prasībām. Uh, jo tā būtībā, tas būtībā ir atsevišķs jautājums, bet es eh, vienlaikus eh, došu vārdu arī kolēģei, kura pastāstīs par līdzvērtīgas attieksmes eh, principiem un sociālo apdrošināšanu. Tā kā lūguma rakstu iesniedzēji norādīja, ka uzturēšanās tiesības nav viss, un tas varbūt pats par sevi neko tik daudz nenozīmē. Es uh, te domāju pārcelšanās uz citu dalību valsti, bet svarīgas ir tiesības, kas um, tiek dotas pilsoņiem. Tas ir svarīgākais šajā jautājumā. Viena no tiesībām ir tiesības uz līdzvērtīgu attieksmi un nediskrimināciju. Un tas uh, pilsonim, es pilsonim, kurš dodas uz citu dalību valsti, lai tur strādātu, mācītos vai dotos uh, pensijā, nodrošina visiem līdzvērtīgu dzīves līmeni, kas uh, vispār padara interesantu šo mm, principu, ka ir iespējams brīvi izvēlēties dzīves vietu. Un uh, pilsoņus nedrīkst uh, diskriminēt atkarībā no to valsts piedarības. Tas nozīmē, ka jūs, uh, piemēram, vēlaties uh, ieceļot Itālijā un esat apvienotās karalistes uh, valsts piedarīgais, jums ir jāmaksā augstāka maksa, un Britu prese jau šobrīd uh, par to ir sašutas, bet tas nozīmē, ka tad, ja likuma normas uh, nenosaka, ka jūs uh, tiekat uh, pakļauti atšķirīgai attieksmei valsts piedarības dēļ, tad uh, šo tiesību normu sēkas ir negatīvākas. Uh, ES valsts, ES e pilsoņiem nekā nu, trešo valstu valsts piedarīgajiem. Jūs varat iedomāties, ka students, kurš vēlas studēt citā dalībvalstī, nevis savā izcelsmes valstī, mm, viņam ir jāizpilda prasības, ka viņam, piemēram, ir mm, nepieciešams vidusskolas atestāts no tās pašas valsts. Tātad tas būtībā mm, ir negatīvāk cilvēkiem, kam nav attiecīgās valsts piedarības. Un uh, mana kolēģe jau pieminēja, ka komisija izmantos uh, negatīvo diskrimināciju, un tas lielā mērā ir saistīts ar uh, līdzvērtīgu attieksmi un to, kā to sargā līgumi. E, es, uh, tas at, Tas attiecas līdzvērtīgu attieksmi starp S27 pilsoņiem un uh, AK pilsoņiem, bet, piemēram, uh, apvienotajā karalistē ir um, pārēžu tiesību pilsoņi, kuriem ir zināmas tiesības saistībā ar apvienotās karalistes uh, tiesību sistēmu, bet uh, Eiropas komisija sarunās nemēģinās vērsties uh, tieši uz šo cilvēku grupu. Tā mm, runās par apvienotās karalistes pilsoņiem, AK pilsoņiem un e ES 27 pilsoņu jautājums arī ir jāatrisina. Līdzvērtīga attieksme starp e ES 27 pilsoņiem nozīmē to, ka ir vienotības princips, ko aizstāv parlaments un arī Eiropadomas vadlīnijas, un tas uh, nosaka to, ka nebūs nekādu sārunu. Uh, starp atsevišķām dalībvalstīm un apvienoto karalisti. To visu darīs eh, es vārdā, es sarunvedēju, šī gadījumā Eiropas komisija visu dalībvalstu vārdā. Jūs zināt, ka īrijas pilsoņiem ir ne tikai balstoties uz es eh, tiesību aktiem, bet arī uz daudziem tiesību aktiem eh, apvienotajā karalistē ir atšķirīgas tiesības un komisija vēlas uh, pasargāt šīs tiesības, piemēram, kopējā ceļošanas zonā, un tas nozīmē, ka viņi netiks pakļauti pasa kontrolē starp, īrijas, starp īriju un apvienoto karalistu. Tomēr īrijas pilsoņiem ir arī citas uh, tiesības saskaņā ar AK uh, pilsonību, un ja mēs vēlamies līdzvērtīgu attieksmi starp uh, e S27 pilsoņiem, tad ir jāraugās, vai situācija joprojām paliks tāda, kā tā ir. Uh, Tad vēl viens punkts, runājot par līdzvērtīgu attieksmi, ir tas, ka tas ir jāatrisina saskaņā ar ES tiesībām, kā to interpretē tiesa visvēlākais uh, izstāšanās līguma spēkā stāšanās datumā. Un tas nozīmē līdzvērtīgas attieksmes iesaldēšanu, un tas nozīmē, ka tad, ja būs uh, sekundārie tiesību akti, kas ierobežo līdzvērtīgu attieksmi vai to paplašina, tad tas principā netiks piemērots attiecinot uz uh, apvienotās karalistas pilsoņiem, kas dzīvo ES27 vai arī ES27 pilsoņiem, kas dzīvo apvienotajā karalistē. Ja par uh, kaut ko citu nav panākt vienošanās uh, sārunu gaitā. Pavisam īsi arī par uh, sociālās uh, apdrošināšanas koordinēšanu ja tā ir eh, sociālā apdrošināšana, mēs varam to saukt arī par sociālajām tiesībām. Tas ir eh, riskants vārds, kuru neviens īsti negrib izmantot, tomēr būtībā te ir runa par sociālajām tiesībām. Tas tiešām atspoguļo līdzvērtīgas attieksmes principu. Ja jūs doties strādāt citā dalībvalstī, jūs, protams, varat izmantot tiesības tur strādāt bet ja jums nav to pašu tiesību, kā attiecīgās valsts, valsts piedarīgajiem, kas strādā šajā valstī, jūs droši vien to nedarīsiet, vai arī jums būs šaubas, vai tas būtu vēlams. Un ko tas patiesībā nozīmē es līmenī? sociālās uh, apdrošināšanas koordinācija, kā tas tiek dēvēts. Kā jau es teicu, līdzvērtīga attieksme starp um, darba ņēmējiem, uh, attiecīgajā valstī un ES darba ņēmējiem, kas e, strādā šajā valstī. Un e, tas e, viss attiecās uz gadījumiem, kad, tiek piemēr, kad netiek piemērot tikai vienas valsts noteikumi. Tas varbūt ir pašsaprotam, un to ir paredzējusi ES tiesību sistēma. Tiek piemēroti tikai vienas valsts tiesību akti. Tālāk perioda summēšana. Ja mēs runājam par vecumu pensijām, bezdarba pabalstiem, daudziem sociālajiem pabalstiem, kas balstās uz sociālajām iemaksām, tad šeit normas prasa, lai persona ir iemaksājusi valsts uh, fondos zinām periodu, un saskaitīšanas princips nozīmē principā to, ka tad, ja jūs strādājat vienā dalībvalstī sešus mēnešus, dodaties uz citu dalībvalsti un tur strādājat vēl sešus mēnešus, un iedomājieties, ka tagad šī dalībvalsts saka, lai saņemtu bezdarba pabalstu, jums uh, būtu bijis jānostrādā šeit vismaz viens gads, tad saskaitīšanas princips patiesībā nozīmē to, ka tā kā jūs esat strādājuši dažādās dalībvalstīs, šie periodi tiek skaitīti kopā. Uh, un jums ir tiesības uz uh, bezdarba pabalstu. Tātad tas ir, tas rada ļoti praktiskas uh, sēkas sociālo tiesību jomā. Pārnesamība. Tas uh, principā nozīmē, ka tad, ja jums ir pensija, jūs varat doties pensijā citā valstī. Jums nav jāpaliek savā valstī, un to izmanto daudzi apvienotās karalistes pilsoņi, kas ir pieņemši lēmumu, piemēram, pensionēties Spānijā vai Itālijā. Uh, un viņi ir eh, bijuši tiesīgi saņemt eh, pensiju šajās valstīs. <clears throat> Pavisam īsi, ja man izdosies, piemēram, par darba ņēmēju tiesībām. Un kā jau es teicu, līdzvērtīga attieksme attiecībā uz visa veida eh, atlīdzību, arī darba apstākļiem un tā tālāk un tā joprojām. Uh, sociālajām un nodokļu priekšrocībām, vecumpensijām, slimības pabalstiem, eh, bērna kopšanas eh, pabalstiem un tam līdzīgi. Te visiem ir līdzvērtīgas tiesības. Bet eh, kādas sekas radīs Brexit? Apvienotajā karalistē ir atsevišķi pabalsti, ko ir iespējams saņemt strādājot. Uh, proti, piemēram, universālie kredīti, atbalsts, kas tiek sniegts eh, strādājošajiem, lai kompensētu viņu nepietiekamās algas. Šādu sistēmu izmanto savā ziņā arī Francija. Tātad eh, zemes algas patiesībā tiek eh, papildinātas ar šādiem pabalstiem, kas tiek saņemti strādājot. Un tās tiek maksāt nevis tāpēc, ka cilvēki veic sociālās iemaksas, bet uh, tās tiek maksātas tāpēc, ka cilvēkiem tās ir nepieciešams, lai viņi varētu sevi uzturēt. Apvienotās karalistas tiesību akti šos pabalstus neparedz izmaksāt trešo valstu valsts piedarīgajiem. Tie tiek maksāti ES valsts piedarīgajiem saskaņā ar ES tiesību aktiem, bet ja ES pilsoņi kļūtu par trešo valstu valsts piedarīgajiem saskaņā ar kā likumdošanu, viņiem vairs nebūs tiesības saņemt šos pabalstus strādājot, un tā būs diskriminācija, ja salīdzinam ar apvienotās karalistes dar, strādājošiem. Uh, Ja, piemēram, kādas sievietes bērni un šī sieviete strādā citā dalība valstī, eh, viņiem tiek nodrošināta pieeja izglītībai, apmācībai uz tādiem pašiem principiem, kā attiecīgās valsts valsts piedrīgiem. Tas ir ārkārtīgi būtisks eh, es pilsoņu eh, arguments, lai strādā citās valstīs tālāk attiecībā uz bērnu pabalstiem. Tad, kad mēs runājām Ehm, jūs palabojiet man, es kļūdos, tad, kad eh, Kamerons runāja ar Eiropu un viņš teica, lai viņš varētu kampaņā atbalstīt ehm, palikšanu Eiropas Savienībā, tad eh, viens no faktoriem, kas apvienotajā karalistē tiek ļoti kritizēts, ir tas, ka bērnu pabalsti ir pārnesami, un ja jūs esat, tad, ja jūs esat es pilsonis, kas strādā apvienotajā karalistē, kaut arī jūsu bērni joprojām dzīvo jūsu izcelsmes valsti, jūs vienalga saņot bērnu pabalstu, jo jūs, pret jums ir līdzvērtīga attieksme kā pret apvienotās karalistes darbinieku pašu valstī. Arī par to notika sārunas, un mēs varam sagaidīt, ka tad, ja netiks panākta vienošanās, tad saskaņā ar apvienotās karalistes eh, tiesību aktiem šeit situācija mainīsies. Darba meklētāji, kā jau es eh, stāstīju, bezdarba pabalsti, mm, saskaitīš, periodu saskaitīšana, pārnesamība. Uh, Darba meklētāji, kas ir bez darba vienā valstī, var eh, savu bezdarba pabalstu līdz trim mēnešiem, ko ir iespējams pagarināt līdz sešiem mēnešiem, var mm, pārcelt uz citu dalībvalsti un izmantot to, lai meklētu darbu. Es pieļauju, ka tas nākotnē nebūs iespējams, kā tas ir iespējams tagad, ja nebūs eh, panākta vienošanās, eh, kas saglabā šīs tiesības. Un noslēgumā minēšu arī dažas citas eh, kategorijas, piemēram, pensionāri. Ir, eh, piemēram, viņu darba pieredze tiek summēta, ja jūs eh, strādājat vismaz vienu gadu dalību valstī, jūs saņemsiet vecuma pensiju no šīs valsts. Ja jūs, piemēram, kā ES pilsonis esat strādājis eh, trijās dalībvalstīs, vismaz gadu jums ir tiesības uz trijām pensijām, bet ja jūs esat strādājis, piemēram, sešu mēnešu kādā dalībvalstī, jūs uh, eh, esat tiesīgi saņemt vecuma pensiju šajā dalībvalstī. Tomēr šis eh, periods tiek pieskaitīts citiem darba periodiem, līdz ar to jūs nezaudējat iemaksas, un tās tiek ņemtas vērā, prēķinot jūsu pensiju. Vēl viens ļoti, ļoti būtisks sociālās eh, koordinācijas ehm, normas sasniegums ir veselības aprūpe. To nav iespējams eh, pārnest uz citu valsti, to ir iespējams izmantot ehm, pastāvīgās uzturēšanās dalību valstī, bet šī valsts eh, saņem atlīdzību vai kompensāciju no tās valsts, kas ak, patiesībā maksā pensiju. Un ja jūs esat uh, apvienotās karalistes pensionārs, kas dzīvo Spānijā, jūs esat uh, tiesīgs uz medicīnisko aprūpi apvienotajā karalistē, bet saņemat to Spānijā, tad Spānija saņem kompensāciju no apvienotās karalistes. Un uh, par to ir daudz uh, kritikas, jo Spānijai netiek izmaksātas uh, patiesās izmaksas, bet uh, gan daudz zemākas. Un ja mēs uh, Eh, domājam par to, kā dalība valstis eh, gatavojas eh, Brexit sakām, tad jāteic, ka daudzas valdības jau ir paziņojušas, ka varbūt notiks izmaiņas likumdošanā. Uh, un pēc tam apvienotās karalistes pensijas šīs valsts pensionāriem, kuru ir 1 līdz 300 tūkstoši, šiem cilvēkiem vajadzēs noslēgt privātu apdrošināšanu, lai viņi varētu saņemt medicīnisko aprūpu Spānijā. Runājot par veselības aprūpu kopumā, mums ir jāpiemina, ka Eiropas Savienības līmenī ir eh, Eiropas veselības apdrošināšanas kārte, kas eh, Eiropiešiem ceļojot uz eh, ārvalstīm dod iespēju piekļūt medicīniskajā aprūpē. Arī tas droši vien zudīs, ja nebūs vienošanās par šo tiesību paturēšanu esošajā veidolā. Lūk, tādi būtībā ir mūsu secinājumi. Un principā mēs redzam, ka sākas ES e pilsoņiem ir ārkārtīgi smagas, jā. Ja viņu tiesības netiks saglabātas, bet jebkurā gadījumā izskatās, ka ES pozīcija ir šīs tiesības saglabāt esošajā apjomā. Én is szeretném megköszönni az anyagot itt. Es vēlētos pateikties jums par šo pētījumu. Tas tiešām ir ļoti profesionāls, lielisks. Lielas paldies arī par prezentāciju, kas uh, mums uh, šķita ļoti vērtīga. Mēs uh, turpināsim tam sekot un nekādā gadījumā neaizmirsīsim to, ko šeit šodien dzirdējām. Bet tagad uh, pāriesim pie um, pensiju jautājuma. Man tika paziņots, ka lūgumraksts 879 Sofijas uh, Leitenes lūgumraksts uh, šeit nevar tikt prezentēts. Bet mēs no viņas saņēmām vēstuli, kuru pievienosim lūgumrakstam. Tāpēc uh, pāriesim pie nākamā lūgumraksta 0393 2017 jo šī lūguma raksta iesniedzējs ir klāt. Tagad ir minēts tikai saīsinājums TJ, tāpēc es nezinu, vai mēs te runājam par vīrieti vai sievieti, bet ir lūguma raksta iesniedzējs, kuram šodien te vajadzētu būt klāt. Tātad tas ir kungs, TJ kungs, lūdzu vārds jums. Merci, euh, c'est effectivement. Paldies, jā, tiešām es esmu vīrietis. Uh, Labdien, dāmas un kungi, eh, komitejas deputāti! Es esmu šeit, lai eh, lūgtu aizsargāt Eiropas pilsoņu tiesības, kas saņem apvienotās karalists pensiju. Tās ir arī tiesības, kas tam nāk līdzi. Es jau runā, tātad es strādāju Anglijā un Francijā. Uh, Eh, Anglijas likums nosaka, ka mēs maksājam visā pasaulē apvienotās karalists valsts pensiju, un tomēr, ja jūs saņemsiet, tātad jūs saņemsiet palielinājumu tikai tad katru gadu, eh, ja, es atvainojos, tomēr jūs saņemsiet paaugstinājumu katru gadu tikai tad, ja dzīvojat Eiropas ekonomiskajā zonā, uh, Uh, Gibraltārā vai Šveicē, vai valstī, kam ir sociālās aprūpas noliegums ar apvienoto karalisti, uh, kas nosaka uh, pensijas paaugstinājums dzīves izmaksu palielinājumu dēļ. Teksts attiecībā uz palielinājumiem norāda arī to, ka tas ir, tā ir likumdošana, kas ir uh, brīvā likumdošana. Tātad uh, um, pensija pieauga, ja ieņēmumi, algas ir pieaugušas Lielbritānijā, tas nav attiecībās Eiropas Savienības, cenas, uh, cenu pieaugums apvienotā karalistē, kā to um, mēra ar patēriņu cenu indeksu, vai treškārt uh, 2,5%. Tātad, kas pirmais iestājas, tāds ir arī paaugstinājums. Tāds ir teksts Anglijā, kas ir spēkā, un tāda ir uh, tagadējā situācija Anglijā. Tagad uh, īsi prezentēšu galvenos uh, aspektus šajā lūguma rakstā. Es 73. Uh, gadā aprecējos ar Francijas pilsoni. Tas bija tajā gadā, kad Lielbritānija pievienojās Eiropas Savienībai. Uh, Mēs uh, dzīvojam uh, kopš 78. gada uh, Francijā, un mums ir. Tātad jau 30 gadus tur dzīvojam. Es strādāju gan Lielbritānijā, gan Francijā. es vienmēr esmu sapratis, ka tiesībām ir pienākumi un, un tiesības. Tātad Un šobrīd eh, mans vienīgais ieņēmums ir pensija. Es eh, negribētu eh, neko zaudēt, bet risks ir, ka pēc Brexita viņas augstības valdība mainīs vienpusēji pensijas apjomu un neviens nevarēs iebilst. Saskaņā ar The Guardian uh, 2007. gada februāra rakstu, mēs esam apmēram 1,2 miljoni pilsoņi, kas dzīvo uh, Eiropā. Tātad mēs esam pilsoņi. Eiropa, uh, pilsoņi uh, un uzdevumi tie trīs galvenie vārdi manā uh, lūgumrakstā. Es uh, tātad prezentēju jums manu lūgumrakstu, es ceru, ka jūs to atbalstīsiet un varēsiet uh, to arī ņemt vērā Brexit sarunās. Ja e, tā gūs atbalstu, tad es meklēšu citu parakstus un atbalstu, jo ir e, vispirms jāsaņem atbalsts un tad var meklēt citu atbalstu. Tātad Brexits ir iedarbināts un tagad ir jāaizsargā Eiropas Savienības pilsoņi, e, kuriem ir tiesības saņemt Lielbritānijas pensijas. Mēs nedrīkstam riskēt, ka Lielbritānijas pensijas tiktu anulētas, samazinātas vai iesaldētas vai kaut kas cits ar tām notiktu. Mēs prasām, lai mūsu pensijas tiktu ņemtu, vē, ņemts vērā sarunās, lai tās garantētu līdz mūža beigām. Lielbritānijai ir jāmaksā visiem tiem, kas ir tiesīgi saņemt Lielbritānijas pensiju. Uh, Uh, tā līdz mūža galam, ja viņi dzīvo Eiropas Savienībā. Un pēc Brexita, ja tas netiks ievērots, tad uh, Eiropas uh, Savienībai būs jāuzņem savas tiesības. Liebritānijas uh, valdība uh, ir uh, vienojusies ar visiem pilsoņiem, ir tāds kā um, uh, līgums par pienākumiem un tiesībām. Un uh, pilsoņiem uh, ir pienākums maksāt savus uh, ieguldījumus apgrožināšanas sistēmā. Un tagad Lielbritānijas valdībai ir tās pienākums maksāt pensijas. Un uh, šis līgums ir jāpatur spēkā līdz katra pensionāra dzīves beigām. Uh, un ja kāda nākotnes likumdošana varētu šo līgumu vienpusēji mainīt, uh, vai nu no šī vai nākotnes eh, vardība, kā tas ir bijis jau citās situācijās, piemēram, Brexit gadījumā jau, jau par to daudz esam runājuši šajā pēcpusdienā. Eh, mums eh, atņēma mūsu pamatiesības balsot. Un šī lūgumraksta kontekstā um, karaliene un valdība tātad izlēma izstāties no Eiropas Savienības. Tā ir viņu, uh, i, tās ir viņu tiesības. Un Tātad personāliem vienīgie ieņēmumi ir pensijas. Un jau ir eh, bijuši tādi lēmumi no valdības puses, eh, tātad tie, kas ir 15 gadus dzīvojuši ārpus eh, Lielbritānijas, viņi vairs nevar piedalīties vēlēšanās, un viņi nevarēja arī piedalīties referendumā par Brexitu. Un tādējādi jau esam uh, zaudējuši apmēram 11%. Brexit rezultātā pazeminājās mārciņas kurs pret eiro, un tāpēc mēs uh, zaudējām uh, līdzekļus. Un, labi, mēs izvēlējāmies dzīvot Eiropas Savienībā, un tā ir mūsu problēma, un tomēr tā ir problēma. Lūdzu, ņemiet vērā šo lūgumu rakstu Brexit sarunās. Paldies par uh, uzmanību. Paldies! Nagyon szépen köszönöm. Paldies! Tas arī ir ļoti svarīgs jautājums, un es eh, gribētu jūs informēt arī par to, ka šīs lūgumraksts ir pieņemts par lūgumraksta saturu. Mēs uh, informēsim komisiju, jums nav jāvāc jauni uh, pārāksti, un tagad vai kāds grib izteikties? Jā, lūdzu. Jā, paldies, liels paldies un tas ir saistīts arī Higsa kunga lūgumu rakstu, kas parāda ļoti skaidri personīgu pieredzi, kāda ir ietekme šim te akadēmiskajam pētījumam, kur mēs tikko uzklausījām, eh, kāda būs ietekme uz individu dzīvi, eh, tad, kad eh, nebūs pienācīga vienošanās. Uh, Varētu jau būt vienošanās, bet ja tā nebūs pieniekami laba, tad um, cilvēku tiesības uh, tiks ierobežotas. Un uh, viņiem būs kaut kas jāmaina savā dzīvē, jo viņi taču savu dzīvi veidoja labticīgi, izmantojot uh, Eiropas Savienības pilsoņiem piešķirtās brīvības. Es gribētu vienkārši apliecināt lūgumrakstiem, ka tad, kad mēs sāksim diskutēt par uh, parlamenta pozīciju un uh, to rezolūciju, tad mēs izmantosim jūsu piemērus mūsu uh, uh diskusijās, lai sniegtu konkrētus piemērus. Uh, Un tie nebūs tikai skaitļi, jo skaitļi ir tādi augsti - 5,4 miljoni cilvēku. Tas izklausās daudz, bet tās nav sejas un tie nav cilvēku dzīves stāsti. Es domāju, ka lūgumrakstu Uh, komitejas spēks ir tas, ka mums ir jūsu stāsti, jūsu pieredze, ko mēs varam izmantot uh, diskusijās, tad, kad mēs uh, sāksim apspriest parlamenta rezolūciju par po, mūsu pozīciju. Ričards minēja diskusijas konstitucionālo lietu komitejā par pilsoņu tiesībām. Viens no komentāriem, kas tika izteikts uzklausīšanā, kas mums bija kopā ar Libe komiteju, uh, un mēs uzklausījām Giju Ferhofstātu, un viņš teica, ka viņš parlamenta uh, vārdā nepieņemtu tādu Brexit vienošanās, kas negarantētu Eiropas pilsoņu tiesības. Tā ir tā sarkanā līnija, kas ir novilkta parlamentā attiecībā uz mūsu kontrolas pilnvarēm un mūsu iesaisti šajā uh, sarunu procesā. Es to vienkārši gribēju šeit skaidri pateikt, lai, zināmā mērā, iedrošinātu jūs. Jā, protams, tas nav nekas taustāms. Man šķiet, ka uh, jums un arī manai ģimenei vajadzētu saņemt zināmas garantijas nākotnē, taustāms garantijas, bet vismaz parlaments un uh, deputātu ieceltais uh, sarunvedējs ir skaidri pateicis. Uh, sarunās ar sarunvedējiem, ka tas ir jautājums numur viens Eiropas parlamentam, proti nodrošināt pilsoņu un viņu tiesību aizsardzību. Tagad mums ir jāiedziļinās detaļās, ko tas nozīmē. Jūsu lūguma raksts ir tiešām ļoti vērtīgi. Uh, tur mēs redzam, kādi jautājumi mums ir jāuzdod sarunu vedējiem. Uh, kas tad vēl notiek parlamentā? Šodien bija pirmā sanāksme Es nevarēju tur būt klāt, jo esmu šeit, bet šo pēcpusdienu ir pirmā starptautiskās tirzniecības komitejas sanāksme monitoringa grupai, kas uzraudzīs sarunas. Tātad parlamenta iekšienē būs uh, deputātu uh, monitoringa grupa, kas kontrolēs to, kas notiks sarunās. Un tie lūgumraksti, ko jūs mums iesniedzat, sniedz mums, uh, ja tā var teikt, uh, tādu kā ieguldījumu lai mēs varam detalizētus jautājumus uzdot sarunu vedējiem. Uh, un uzzināt, kā tad viņi skatīs tādus ļoti konkrētus jautājumus. Es vienkārši gribēju pateikt to, lai jūs saprastu, cik svarīgi ir tas, ka jūs esat ieradušies un cik jūsu lūgumraksti ir svarīgi, jo tādējādi mēs varam konkrēti runāt par šiem jautājumiem un tādējādi deputāti var labāk kontrolēt šīs sarunas un nodrošināt to, lai vienošanās, kas tiks panākta, tiks panākta, nodrošināt to, ka tiesības tiek saglabātas. Paldies! Paldies! Paldies. Lūguma raksts tiek paturēts atvērts, un mēs informēsim Eiropas komisiju par lūguma rakstu saturu un turpināsim eh, šo lūguma rakstu arī turpināt skatīt. Tagad eh, jauns temats. Eh, te ir runa par programmu Erasmus. Kā tas risināsies tālāk Brexit kontekstā. Desmit tūkstoši cilvēku parakstīja šo lūgumu rakstu. Te ir runa par uh, 147. lūgumu rakstu. Lūdzu, jums vārds. Hello. Jā. Sveiki. Un uh, es runāšu arī no liberāļu vārdā. Esmu sagatavojuši lūgumu rakstu. Un uh, Brexit sarunu rezultātā, kas nodrošināja. Um, Tur bija runa par Erasmus eh, plus programmu, eh, kas eh, bagātināja studentu un jauno cilvēku dzīvi ar starptautisko apmaiņu. Erasmus plus rada akadēmisko un kultūras apmaiņu un padara iespējams šādu starptautisku pieredzi. Programma piedāvā jauniem, jauniem cilvēkiem no dažādiem dzīves apstākļiem piedalīties tajā. Un uh, Tas ir viens no apvienotās karalistes Erasmus Plus ir ļoti plaši izmantots, ir apmēram 20 tūkstoši apvienotās karalistes studenti ir studējuši visur Eiropā, piedalījuši šajā programmā. Mēs uzskatām, ka apvienotās karalistes iesaistīšanās Erasmus Plus Brexit sarunās tiek atstāti novārtā, un jaunie cilvēki visur Eiropā tiek sodīti par, eh, ar lēmumu, kur pieņēmuši vecākā paudze Afrikas karalistē. 75% jauno cilvēku Afrikas karalistē balsoja par palikšanu Eiropas Savienībā. Un kā mēs šodien dzirdējām, daudziem no mums ir tādas daudzslāņainas identitātes. Mēs uzskatām, ka neesam tikai Britu pilsoņi, bet arī Eiropas pilsoņi. Un eh, šīs, šī perspektīva atstāta Eiropas Savienību eh, apdraud mūsu nākotnes iespējas, bet tās apdraud arī mūsu identitātes kā Eiropas projekts projekta bērniem. Es personīgi augstu vērtēju Eiropas Savienību uh, un uh, tā ir, um, esam um, gūši iespēju satikties un mācīties no citiem studentiem visā Eiropā. Mēs esam iemācījušies, ka kā, apvien, kā savienība mēs esam spēcīgāki, varam risināt globālus izaicinājumus, kā piemēram klimata pārmaiņas, bēgļu krīzi. Uh, un eh, universitātes piedāvā arī iespējas studēt programmas, studēt eh, politiku, viss ir, un tas paver eh, durvis un iespējas, un Eiropas Savienība šeit sniedz finansiālo un izglītības palīdzību. Un es augstu vērtē to, ka ir bijusi iespēja statautiski apmainīties ar pieredzi. Novembrī es vadīju kampaņu jauno liberālu kampaņu Glābiet Erasmus Plus, un uh, mums ir daudz atbalstītāji, katrs, uh, kas piedalījās šajā kampaņā uh, katram ir unikāla pieredze starptautiskajā apmaiņā, kas izmainīs viņu dzīvi. Iespējams, ka tie lūguma rakstītāji, kas ir vairāk nobažījušies, viņi ir tikai 17 gadus veci un viņiem nebija iespēja balsot referendumā. Tātad viņu iespējas nākotnē tiek apdraudētas. Jaunie liberāļi seja Erasmus Plus eh, kampaņā, eh, kad eh, Avanos karalistas valdība runā par nākotnes līdzdalību. Eiropas Savienībā mēs vēlamies, lai būtu nodrošināta izglītības un kultūras apmaiņa starp uh, Eiropas uh, kaimiņu valstīm. Un mēs uh, esam uzklausījuši un uh, apmainamies viedokļiem ar uh, Eiropas parlamenta deputātiem un Eiropas komisijas pārstāvjiem, kas mūs atbalsta. Šis lūguma raksts uh, ir runā ne tikai par to, ka ir iespējas jāsaklabā studēt citās valstīs, bet mēs vēlamies, lai jauno cilvēku viedoklis apvienotā karalistē tiktu uzklausīts. Un mēs vairums no mums balsoja par palikšanu Eiropas Savienībā. Mēs redzam, saskatām mūsu nākotni Eiropas Savienībā. Cerams, ka tas netiks aizmirsts. Un kad Terēs Mēļa izsludināja šādu pēkšņu spontānu vispārējas vēlēšanas, tad viņa uh, gribēja tādu lielu vairākumu, bet eh, eh, ļoti daudzi apvienotā karalistē neizrādīja šeit uzticību viņas idejām. Un es esmu lepna, ka esmu jauno liberāļu eh, locekle, dalībniece un vēlos aizsargāt attiecības ar Eiropas Savienību. Mēs uzskatām, ka Brexits ir ļoti liela kļūda un kādu dienu mēs atzīsim, ka mēs jaunie uh, cilvēki, mēs vēlēsimies atgriezties kā no karalista Eiropas Savienībā, bet, lai padarītu to iespēju, mums ir jāturpina kopā mācīties kopā ar mūsu Eiropas kaimiņiem. Un tādēļ vēlētos lūgt eh, sniegt mūsu atbalstu, lai apvienotā karalista varētu arī turpmāk piedalīties Erasmus Plus apmaiņas programmā. Un eh, vēlētos eh, arī video parādīt par mūsu kampaņu.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 mikrofonba, kamerába azoknak, akik... Jā, es uh, runāšu tagad uh, tā kamerā, kas ir uh, tiešsaistē pieslēgta. Jā, ja jūs, uh, jūs neredzējat to, ko es redzēju, proti sejas. Es domāju, Uh, Oskara pāvs piešķiršanā cilvēki nemaz nebūtu tā skatījušies. Tiešām ar šo sejas izteiksmu tas tiešām bija aizkustinoši. Uh, kādus stāstus mēs dzirdējām. Tas ir stiprums Eiropas uh, idejai. Mēs uh, faktiski visus Britu sabiedrības uh, segmentus redzējām. Tā ir ļoti svarīga lieta. Sirsnīgs paldies, esmu tiešām jums ļoti pateicīgs. Protams, lūgumraksts paliek atvērts, un mēs Eiropas komisijai to nosūtīsim kā prioritāti. Un uh, visi saņēmis šo video, visi Eiros parlamenta deputāti, dāmas un kungi, kas attiecas uz uzklausīšanām par Brexit. Tas bija pēdējais, pēdējā uzklausīšana. Un tagad man ir protokola dēļ ir jāsaka 832, 16. 872, 16, 225, 300, 350, 17, 07, 87, 16 un 07, 88, 16. Tās ir komisijai un nu, faktiski pie mums, jā, mūsu komitejā. Un tagad ir pēdējais punkts programmā šodienas darba kārtībā kolēģi Evi ziņos par atzinumu. Un tagad jums vārds, cienījamā kolēģe. Grācie, mīļa prezidente. Jā, paldies priekšādātāji. Kā referente par atzinumu lūgumrakstu komitejas vārdā par Eiropas komisijas priekšlikumu par eh, revīziju direktīvai par eh, atjaunojamo enerģiju ieguvi un izmantošanu. Gribētu norādīt uz to, ka šis atzinums izceļas ar to, ka ļoti skaidri esam pauduši šeit gribu pēc iespējas vairāk iesaistīt asociācijas un savienības proti uh, atjaunumu enerģiju ieguvē, bet vienlaikus mēs vēlamies arī sniegt precīzas atbildes uz uh, tām bažām, ko ir pauduši pilsoņi par uh, lokumrakstiem, kas ir ienākuši mūsu komitejā. Gribētu sākumā teikt, ka dažas tehniskas, de, tehniskas dabas argumenti kā es arī dzirdēju no citām speciālām komitejām, no vidas komitejām un enerģijas komitejām, nodev to viņu rīcībā. Šo atzinumu, ko es vēlētos prezentēt, tas e, šeit galvenokārt koncentrācija uz grozījumiem komisijas ieteiktajā noteikumu ietvarā. Mēķis ir šo regulējumu ietvaru veidot pēc iespējas ambiciozāku. Cik vien iespējams ambiciozu, ir īpaši ir runa par mēķi atjaunojama enerģija daļai. Un šeit runa ir par laika horizontu 2030. Gribētu to ieteikt pavisam vienkārši iemeslu dēļ. 2050. gadā mēs vēlamies sasniegt mērķi, ka 100% būtu atjaunojamos enerģijas. Tas, protams, ir ļoti ambiciozs mērķis, bet Šodien mums eh, tas viss jau ir jāsagatavo, un tādēļ 2030. gadā arī ir eh, jānosprauž ambiciozs mērķis. Kādēļ es to saku? Tādēļ, ka pētījumi, kas šodien ir mūsu rīcībā, saka, ka atjaunojamās enerģijas Eiropas Savienībā, ja tās tiek pareizi izmantotas eh, un ja to atbalsta atbilstoši regulējumu ietvērsta, tad uh, 45% varētu sasniegt 2030. gadā. Šis mēģis 45% esmu to iekļāvus arī atzinumā. Eiropas Savienība 2020. gadā ir uh, nosprotas mērķi 20% atjaunāmās enerģijas avoti, un uh, to būs viegli sasniegt dalībvalstīs. Jaunais mērķis 2030 gadā 45%, tad nozīmētu, ka katru gadu 2,5% jāpaniek palielinājums. Es domāju, ka tas ir arī pareizais ceļš, pa kuru mums vajadzētu iet, lai 2015. gadā sasniegtu, 2050. gadā sasniegtu 100% atjaunumu enerģiju. Gan arī nevar iedomāties, ka mēs eh, komisijas priekšlikumu ar 27 eh, priekšlikumiem pieņemtu, jo tad 0,7% eh, būtu tikai pieaugums gadā līdz 2030. gadam. Tad mums eh, pēc tam 2050. gadam vajadzētu daudz vairāk sasniegt un daudz vairāk iespringt. Komisijas pētījumi parāda, ka šodien mēs Eiropā nekas netika darīts un viss ritētu vecajā gaitā. Uh, tad eh, mēs 2030. gadā būtu jau 34%. Tas nozīmē, ka mums vajadzētu vēl vairāk saspringt, un eh, tādēļ ir arī iemesls strādāt, un turklāt arī vēl ir ietieks mērķis, ka mēs izvirzam arī dalībvalstīm saistošus mērķus, un ne tikai kopīgo mērķi Eiropas Savienības līmenī. Eiropas komisija pati savā vērtējumā 2016. gadā re, refit ietvaros ir teikusi, ka mērķi 2030 saistošie mērķi ir eh, dalībvalstu līmenī, ir būtiski faktori, lai attīstītu investīciju iespējas atjaunama enerģija jomā dalībvalstīs. Ar šo atzinumu es vēlējos eh, pieskarties vēl vienai tēmai, kas daudzos lūgumrakstos jau ir pieminēts, proti par stabilitāti regulējušajiem ietvaram enerģijas politikas jomā un atjaunojumā enerģija jautājumā. Bieži vien mums ir bijis jāsaskaras ar situāciju, kā likumu grozījumi ir bijuši arī ar atpakaļ ejošu datumu. Un uh, likumu grozījumi vai likuma ietvers nav bijis pietiekami stabils, tas nav sniedzis ieguldījumu, lai atjaunamās enerģijas varētu veicināt un iegūt. Tādēļ mēs vēlamies lielāku stabilitāti un stabilāku juridisko ietvaru sasniegt, jo riski kas ir saistīti ar investīcijām šajā jomā. Ir ļoti samazinājušies pēdējā laikā. Šie draudzie grozījumi ir noveduši pie situācijas, kā pilsoņu uzticamība atjaunojumā enerģijā pilnībā ir zudusi. Ir īpaši Spānijā mums eh, ir ļoti daudz lūgumu raksti par šo jautājumu, proti par saules enerģijas izmantošanu. Tas ir tādēļ, ka visu laiku bijuši nemitīgi kaut kādas izmaiņas. Un vienīgā izmaiņa, kur varētu šeit ņemt vērā, ir eh, tās, kas ir eh, atkarīgas no sabiedriskās uzklausīšanas integratīvajā pieejā. Tikai tad var ir iespējams ieviest izmaiņas un grozījumus ja tas tiek nodrošināts. Ja mēs runājam par enerģijas eh, pavērsienu, atjaunojamo enerģiju virzienā, mēs eh, šeit eh, varam runāt par to, ka vajadzētu veidot tādu enerģijas kopumu, kas sniegtu labumu sabiedrībai kopumā, un lai enerģijas sistēma būtu pēc iespējas demokrātiskāka un decentralizēta. Šodien mēs atrodamies situācijā, kurā tikai daži lieli koncer koncerni nosaka ražošanu un pārdošanu enerģijā, un mums ir vajadzīga demokrātiska enerģija, loma, kas pienākas pilsoņiem, izmantotāju loma, pašvaldību loma, ražotāju loma. Viņu interesēm ir jābūt centrā. Šajā virzienā ir vērsta arī definīcija, kur esmu iekļāvusi, proti atjaunamās enerģijas es uzskatu par sabiedrības kopējo vērtību. Es domāju, ka ir nepieciešams veidot arī finanšu stimulus, lai atjaunamās enerģijas varētu tikt izmantotas pašu patēriņam. Vēl viens liels jautājumu loks ir tas, ka mēs eh, runājam par politikas jomu un cīņu pret enerģijas nabadzību. Šodien oficiālais vērtējums, ka 11% pilsoņu Eiropas Savienībā ir skārti no enerģijas nabadzības. Viņi ir apdraudēti, ka viņi nonāks enerģijas nabadzībā. Es domāju, ka politika, kas eh, veicina atjaunumu enerģiju, tā ir iespēja arī risināt šo problēmu. Vēl viens jautājums, par ko gribēju runāt, attiecas uz prioritāti kuru šeit esam izvirzījuši. Tā saucamā dispeču prioritāti. Komisija vēlējās eh, to izsvītrot, proti tieša piekļuve elektrībai, kas tiek ražota no atjaunojuma enerģijai, šiem avotiem ir jāpiešķir prioritāte, un komisija to vēlas svītrot, bet pagā, pagātnē jau tas ir eh, parādījis, ka tam ir labi rezultāti. To, nu, piemēram, redz arī projektos par atjaunojumam enerģijām dalībvalstu līmenī. Tālāk mums, protams, ir arī vēl šeit jāpiemina vēl viena lieta, kas ir absolūti būtiska. Vēl ar vienu pastāv tiešas un uh, netiešas uh, dalībvalstu atbalsta schēmas fosilajām degvielām. Tās ar vienu vēl pastāv un tās ir jānovērš. Valsts tieši vai netieši subsidējumi fosilēm degvielām beidzot ir jālikvidē. Ja mēs patiešām vēlamies eh, panākt enerģijas pavērsienu atjaunumu enerģiju virzienā. Tie ir punkti, kurus es eh, esmu šeit atzinumā pieminējusi, pamatoties uz grozījumiem, vēl uzlabošu tekstu. Vienu no grozījumiem gribētu pieminēt, jo tas ir ļoti svarīgs. Mums vajadzētu vienoties par to, ka mēs eh, saprastu, par, eh, runāja par termisko izmantošanu apdzīvotās vietās. Bieži vien arī tas šodien eh, tiek ļoti subsidēts. To vajadzētu likvidēt, šeit vajadzētu termisku izmantošanu apdzīvotāt atkritumu pārstrādēji un uh, arī komisija norāda, ka šo praksi vajadzētu dalībvalstīs eh, novērst, eh, un liels paldies, labprāt uzklausīšu kolēģu komentārus, jautājumus, ceru, ka mēs varēsim pozitīvi sadarboties. Liels paldies, Hasē Ferēro, paldies priekšsādētāju. Mūsu Es eh, darīšu zinām mūsu referentes eh, Proises kundzes eh, viedokli par to, tāpēc angliski. Paldies priekšsādātāji. Vispirms gribēju pateikties Eleonorai par darbu pie šī, prie, pie šī atzinuma, kas ņem vērā ļoti būtiskus aspektus, kas skāra Eiropas pilsoņus. Tomēr atzinuma projekts nepietiekami koncentrējas uz saņemtajiem lūgumrakstiem. Mūsuprāt, uh, būtu jārunā konkrētāk par paustajām bāžām. Un um, tas arī skāra uh, kompetenci sadalījumu starp dažādām uh, komitejām. Attiecīgi es sagatavošu arī grozījumu. Viens no aspektiem, kas minēti lūgumrakstos, ir plašāka juridiskā paļāvība attiecībā uz uh, tiesību aktiem par atjaunojumiem energoresursiem patērētāji tiek uh, atturēti no ieguldījumiem šajā sektorā, jo 28 dalībvalstīs ir atšķirīgi noteikumi. Es aicinātu mm, atbalstīt uh, patērētāju nostāju dažādās dalībvalstīs. Vēlme pēc caurskatāmības uh, un stabilitātes šajā jomā ir redzama daudzos lūgumrakstos, ko esam pēdējo gadu laikā saņēmuši. Papildus tam lūgumraksti raksti vēlas uh, garantijas subsīdijām, investīcijām, atjaunojamās enerģijās. Un tam nevajadzētu apdraudēt jau saņemtās subsīdijas. Ir jāņem vērā pilsoņu bažas, lai veicinātu atjaunojamās enerģijas izmantošanu. Paldies! Lielas paldies! Tagad vārds Pēterim Jāram. Lielas paldies uh, referentē par ievadvārdiem Man nedaudz vajadzēja pasmaidīt par vienu viedokli. Un kolēģi Evī teica, ka, ka atkritumu sadedzināšana ir ārkārtīgi neveiksmīgs eh, projekts, eh, bet es atceros, ka biju reiz Itālijā un es redzu, ka atkritumi nekontrolēti nonāk mm, vidē, tad es drīzāk vēlētos kontrolētu termisko sadedzināšanu. Tāda ir pirmie secinājumi. Lai ko mēs tur arī rakstītu, vienmēr vajadzētu domāt eh, par faktisko realitāti. Un ja mēs pārspīlējam, tad eh, ļoti bieži šie atzinumi nav pat tā papīra vērti, uz kā tie ir rakstīti, bet tas ir tikai tāds eh, sākotnējs komentārs. Uh, Es atceros, kāda situācija bija Neapolē, kur mēs reiz viesojāmies, un ja atkrituma sadedzināšana būtu notikusi, tad varbūt mēs neredzētu tik traģisks skats. Uh, ir um, jāuzmanās, tādi ir mani ievadvārdi, tomēr tas ir arī lūguma raksta komitejas atzinums, un tāpēc mums nevajadzētu iejaukties citu komiteju kompetencē tomēr vajadzētu vadīties pēc eh, saņemtajiem lūguma rakstiem un attiecīgi sagatavot mūsu atzinumu. Mm, tam būtu divējādas sakas. Pirmkārt, atzinums būtu īsāks un arguments, eh, ka lūguma raksti kļūtu redzamāki, arī ir jāņem vērā. Un arī specializētās komitejas ņemt mūs, eh, uzskatīt mūs par nopietnākiem partneriem, ja mēs turētos pie tā, ko mēs te darām. Kolēģi no SND jau minēja pāris labus piemērus, ko šeit vajadzētu darīt, un arī mūsu politiskā grupa sagatavos attiecīgus eh, grozījumu priekšlikumus. Uh, Protams, ir, mm, var strīdēties par to, kāda ir mūsu mērķi. Mana politiskā grupa uzskata, ka mums ir jānosaka savienībai kopīgi mērķi, un arī mēs uzskatām, ka juridiskā paļāvība ir ļoti laba lieta, jo tieši šobrīd tiek daudz risinā, diskutēts par pirmās paudzes admin atjaunojumiem resursiem, ko ir, eh, kur ir jānodrošina rūpnieciskā skaidrība. Tālāk eh, paš eh, izmantošana arī mūsuprāt ļoti būtiska, bet no otras puses ir jāuzmanās, lai mēs no lāča bēgot neieskrietu vilkam nagos. Un eh, ne, tāpēc jāraugās, lai mēs nonāktu pie pozitīvas diskriminācijas, bet mēs jebkurā gadījumā gaidām diskusiju un gaidām uh, iespēju iesniegt attiecīgas grozījuma priekšlikumu. Lielas paldies! Es domāju, ka tagad ir pienācis brīdis, kad mēs varētu uzdot Eiropas komisija, dot Eiropas komisijai iespēju paust savu viedokli. Paldies priekšsēdētājiem. Komisija ir ļoti gandarīta, redzot uh, interesi par uh, priekšlikumu pārskatīt atjaunojumās enerģijas uh, direktīvu. Ir skaidrs, ka diskusijā tiek iesaistītas uh, septiņas parlamenta komitejas. Priekšlikuma mērķis ir radīt eh, satvaru, lai dalībvalstis eh, kolektīvi varētu sasniegt vismaz 27% eh, mērķi 2030. gadā. Un mūsuprāt, tas ir ļoti izšķirīgs priekšlikums, lai mēs sasniegtu rezultātus. E, es prioritātei kļūt par vadošo mm, valstu bloku izman, atjaunojamo enerģiju izmantojumā. Šo ideju arī uzsvēra referente. Runājot par mērķiem, mūsu priekšlikums pragmatiski balstās uz Eiropadomis secinājumiem, un mēs vēlētos uh, izcelt, ka priekšlikums uh, iet uh, nedaudz tālāk nekā tikai mērķu noteikšana. Tas paredz arī uh, priekšnoteikumus investīciju paļāvībai, uzlabo investoru situāciju un piedāvā ambiciozus pasākumus veselā virknē nozaru, m, mm, apkurē, mm, dzesēšana mm, un tam līdzīgi. Un tas ir jāraugās, uz to ir jāraugās um, citu priekšlikumu kontekstā. Tādējādi mēs izveidosim satvēru, kas ļaus uh, pieaugt investīcijām atjaunojamo enerģiju nozarē. 50% mērķis, ko piedāvā referente, atbilst arī mērķim, ko piedāvā NV un ITRE komitejas. Tomēr tas ir augstāks nekā piedāvā Blanko kungs ITRE referents un arī augstāks nekā 30%, ko atbalstīs parlaments iepriekšējās rezolūcijās. Mēs, protams, cieši sekosim parlamenta diskusijām par mērķiem. Komisija pilnībā piekrīt vienai no domām, kuru pauž deputāti šajā diskusijā, proti, ka ir nepieciešams nodrošināt stabilitāti eh, regulatīvajā satvarā, un tāpēc mēs piedāvājam pantus, kas nodrošina paļāvību investoriem. Viens no tiem ir eh, sastais pants, kur mēs paredzam to, ka netiek pārskatītas atbalsta schēmas lai tās negatīvi neietekmētu projektus, kas uh, ir finansēti vai līdzfinansēti no šīm atbalsta schēmām. Tālāk par pašpatēriņu un uh, energokopienām. Kā jau es teicu, viena no mūsu prioritātēm ir uh, patērētāju izvirzīt enerģijas savienības centrā. Tieši tāpēc mēs pirmo reizi veidojam uh, Uh, normas, kas paredz uh, tiesības uh, uz pašpatēriņu, kā arī tiesības patērētājiem apvienoties energokopienās, un uzskatām, ka mūsu priekšlikumi sniedz adekvātas iespējas patērētājiem un atjaunojumu enerģiju energokopienām, saglabājot arī kopienas kompetenci valsts atbalsta kontrolē, kas ir ļoti būtiski tirgumu. No otras puses, Mēs uzskatām, ka mēs esam sasnieguši līdzsvaru, lai nodrošinātu, ka pašpatērētāji netiek apgrūtināti ar barjerām un ne, tiem netiek noteikti ierobežojumi, bet tie daļai piedalās energosistēmas izmaksu finansēšanā, runājot par prioritāro ievadīšanu tīklos, kas tika pieminēta. Es gribēju pieminēt, ka mūsu priekšlikumā šī sadaļa ir svītrota, jo tas tagad ir nonācis citā priekšlikumā - elektroenerģijas regulā. Tas nav svītrots pavisam, bet ar dažiem grozījumiem pārcēlts uz citu tiesību aktu, un tieši tāpēc es aicinātu uh, parlamentu sagatavot grozījumus par šo konkrēto jautājumu, strādājot pie regulas, lai nebūtu tā, ka mēs uh, šo pašu darbu, darba, mm, šo pašu darbu darām divreiz un katreiz uh, pārstāvot atšķirīgu nostāju. Visbeidzot, par um, fosīlajiem kurināmajiem, kas balstās uz atkritumiem, mēs atzīstam to Mēs atzīstam, ka to iekļaušana atjaunojamo resursu direktīvā izskatās savāda un varētu likt uzdot uh, jautājumus, tīpaši tāpēc, uh, ka uz tiem neatiecas uh, atjaunojamo energoresursu definīcija, tas neietilpst atjaunojamo energoresursu mērķos. Tas, uh, ietilps tikai transporta degvielas piegādātāju energobilances koeficientā. Lielas paldies! Kas ar mums ir? Lielas paldies! Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 21. jūnijā, 2015. pēcpusdienā. Pētī komitejā balsojums notiks 7. septembrī. Evī kundze, vai jūs vēlaties vēl kaut ko piebilst vai kā citādi? Uh, ringrācio. Liels paldies, dārgie kolēģi. Es domāju, ka mēs noteikti atradīsim veidu, kā efektīvi sadarboties, jo, kā jau es norādīju, es uh, jau piedāvāja savā atzinumā regulatīvā satvara stabilitātes ideju. ETP kolēģi un S&D kolēģi atgādināja, ka mums ir bijušas arī, e, bijuši arī vairāki lūguma raksti, kuros e, šis jautājums ir skārts, un mēs mēģināsim panākt vienošanos tālāk par mērķiem. Es ceru, ka parlaments uh, izstrādās visambiciozāko uh, iespējamo priekšlikumu. Un uh, negribētos uh, šo ambīciju latiņu nolaist pārāk zem. Vajag tiekties pēc uh, ambicioziem ilgtermiņa rezultātiem vides veselības nodrošināšanā. Liels paldies! Mm -hmm. Un izskatās, ka tas šai dienai ir arī viss. Liels paldies par sadarbību. Rītdien turpināsim darbu pulksten deviņos un novēlu jums ļoti jauku